Good morning, everyone. Labrīt, dāmas un kungi. Ceru, ka pēc brīsniņa šeit parādīsies vēl kāds deputāts, tā lai varam sākt darbu gruntīgi, bet gaidu visus un priecājos visus šeit redzēt ekonu komitejas sanāksmē un priecājos arī redzēt tos, kas šeit ieradušies kā novērotāji. Nav bieži tā, ka piedalās šeit arī sabiedrības pārstāvji, tāpēc cerams, ka arī jums būs šai sanāksmē interesanti. Šī sanāksme tiek translēta arī internetā, un tāpēc ir arī tādi, kas klausās mūsu acīm redzot internetā, grib izmantot šo iespēju, lai laipni lūgtu šeit Elki Konigu sveiktu viņu. Viņa ir vienotās no, vienotā noraglējuma valdes eh, priekšsādātāja SRB saīsinājumā, un gribu izmantot arī šo iespēju, lai komitejai atgādinātu, ka esam šobrīd pabeiguši iestāžu sarunas ar padomi par banku pakotne, respektīvi BRRD pārskatīšanu un SRMR pārskatīšanu. Lūk, visi šie saīsinājumi, ko mēs te izmantojam. Mm, nabaga viesi, bet nu katrā ziņā tāpat arī esam runājuši par um, citiem dokumentiem. Un visbeidzot, uh, būs arī vēl plenārsēdē balsojums šomēnes. Banku pakotne, protams, būs būtisks solis uz priekšu ceļā uz spēcīgāku un riskiem pretoties spējīgāku banku sistēmu. Tā, strādājot pie šīs banku pakotnes, kā arī dzen iestāžu sarunu laikā, eh, Konīgas kundze regulāri ir bijusi šeit pie mums, ekonu komitejā, un sniegusi mums savu viedokli par šo tēmu. Tāpat arī viņa bijusi ļoti palīdzīga eh, mūsu darbā informējot mūs par tiem jautājumiem, kas jāliek aiz austai brīdī, kad izstrādājam šādus tiesību aktus. Un es personīgi gribētu teikt paldies viņai komitejas vārdā par viņas ieguldījumu šai darbā. Tāpat arī ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka mums ir vēl paredzēta arī jautājumu un atbilžu sesija, jo ir klāt vairāki deputāti, kas pie šiem dokumentiem strādājuši. Konīgs kundze, jums vārds lūdzu. Paldies, godātā priekšādātā, godātie deputāti. Iesākumā vienkārši arī gribētu teikt paldies jums. Savukārt šī komiteja patiešām ir vienmēr izrādījusi lielu interesi par mūsu darbu, ir uzdevusi daudz jautājumus, devusi vielu pārbod, pārdomām arī mūsu darbā. Paldies par visu to. Bet jāsaka, esam arī veikuši tādu kā nelielu inter, inventarizāciju. Šī faktiski mana, nu, seš, sastā reize šeit jūsu komitejā. Man radusies sajūta, ka vēl ļoti labi atceros pirmo reizi, kad biju tempus fugit. Nu, jūs jau minējāt, ka progress ir gūts liels šo pēdējo piecu gadu laikā. Maijā 2014. gadā banku noregulējuma direktīvas stājās spēkā, un tikai pēc tam pāris mēnešus vēlāk, jūlijā, SRMR savukārt stājās spēkā šī um, SRM regula, un pagājušā gada beigās banku pakotne m, mm, tik, nonāca līdz vienošanās brīdim, un mēs tiešām ar nepacietību raugāmies uz brīdi, kad par to nobalsos arī parlaments šī mēneša noslēgumā. Un tas, protams, kopumā mainīs kopē mūsu darba vidi un padarīs, nu, tādēļ, mūs spēcīgāks. Pēc SRB runājot, jāsaka, mēs esam bijusi visai aizņemti šī parlamenta sasaukuma laikā, gan darbu iesākām nedaudz vēlāk nekā sākās jūsu mandāts, un mums ir izdevies veiksmīgi, nezinu, reizēm gadrot sajūtas, ka tas jau bija sen, bet nākotnē veiksmīgi esam tātad asrinājuši savu pirmo noregulējumu gadījumu, un tas bija Banko populāru noregulējums Spānijā. Un domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, ka šajā gadījumā mēs pierādījām, ka šis jūsu izveidotais ietvars patiešām atbilstīgi darbojas, tas nodrošināja finanšu stabilitāti Spānijā. Uh, un arī ārpus tās. Tas pārliecinājās, ka dažādi veidi izšķirīgi svarīgas funkcijas joprojām varēja turpināt e, risināties, un savukārt uz saviem pleciem tas nebija jāiznes Spānijas nodokļu maksātājiem. Bet gribu vēl vienu lietu pateikt skaidri, jo par, arī par to mums ir bijušas diskusijas gan Spānijas plašsaziņas līdzakļos, gan citur respektīvi. Ja, ja situācija nonāk līdz noregulējumam, tad tas ir faktiski maksātnespējas process, un tāpēc zaudējumu kaut kādā veidā ir jāsadala. Un tas, protams, vienmēr ir tā, ka kādam um, tas nozīmēs līdzekļu zaudējumu nenoliedzami. Bet šajā gadījumā, un es domāju, ka pavisam pamatoti, šai gadījumā šie zaudējumi uz saviem pleciem jāiznes akciju turētājiem, īpašumu daļu turētājiem un uh, obligāciju turētājiem, kā arī subordinātiem obligāciju tāpē, turētājiem. Tāpēc es varētu teikt, ka, domāju, efektīvi esam šo incidentu atrisinājuši bez ietekmes uz kopējo finanšu stabilitāti. SRB pamazām um, veidojas, veido šo SRF, respektīvi vienotā noregulējuma fondu, to finansē nozara, un jāsaka, pavisam drīz sasniegsim vienu procentu, kas nozīmē no saktiem, vienu procentu no saktiem noguldījumiem. Tas paredzēts 2023. gadā apmēram 25 miljardi. Nu, nu, jūlijā tad 33 arī gadījām e, ieguldījumiem. Pēdējos gados, un tas ir mūsu pamat, tā ir mūsu pamatnodarbošanās, esam izstrādājuši noregulējumu plānus gandrīz visiem banku koncerniem, kas ir mūsu pakļautībā, un šobrīd turpinām darbu pie šo plānu spēcināšanas. Un, kad es saku šo vārdu gandrīz, tad atcerēsimies, ka rezolūcija tiešām ir tas e, izņēmumu gadījums maksāt nespējas jomā, un ir atsevišķas bankas, kuru gadījumā, nu, varbūt maksāt nespēja būtu tas mūsu mandāts, kā virzīties uz priekšu. Un reizēm vispirms ir jāspēr pirmais solis, lai pēc tam pievērtos otriem. Es ar B pats arī pieaugus no nulles darbiniekiem, kā tas bija 15. gada 1. janvārī, kad tikko uzsākām darbu, līdz aptuveni 400 pilna laika darbiniekiem eh, šī gada beigās. Nu, un tad tas arī būs tas pastāvīgais darbinieku skaits, ko vēlamies uzturēt. Mūsu fokus savukārt pakāpeniski ir pārvirzījies uh, no šīs iestādes izveidošanas, no politiku izstrādes uz tālāk eh, faktiski uz tieši darbu politikas jomā. Un eh, tagad domājam par to, kā šo izstrādāto politiku pārvērst vadlīnijās bankām, kā īstenot šo ietvaru pašās bankās. Mēs esam strādājuši ciešā sadarbībā ar nacionālajām atbildīgajām iestādēm un bankām pašām, lai izstrādātu virkni politikas virzienu un lai eh, to padarītu par realitāti. Un es jau pagājušais teicu, atkārtošu to arī šoreiz, ka bankas ļoti labi pazīst un ir pazi, iepazinušās ar mūsu šo vir, vēlamo virzību, un tam arī pašam jāuzņemas atbildība, tam jāizveido atbildīgas eh, vadības komandas, un tās jau faktiski ir sākušas darbu, tas ir pamatīgs, apjomīgs projekts, nu, vienkārši tā sēdēt malā un nogaidīt, tā, tas, tā, tāda izvēle, tās nevar ņemt savās rokās. Nē. Turklāt man ir arī vēl viena skaidra vēsts tām bankām, kas neizteno sadarbību. Mm, tām būs jāmaina sadarbība, jo neviens nevar mm, izvairīties no šī uzdā, uzdevuma. Un, kā jau teicu, nogaidīt vienkārši nevar. Tālāk pāriešu pie tēmas, kas šķiet vienmēr ir eh, pirmajā plānā - MREL, jeb minimālās prasības atbilstīgajām saistībām. Iespējams, ka tas ir viens no labāk zināmajiem nosacījumiem, kas padara bankas e, noregulējums, pārliecinoties, ka tām ir pietiekama līdzekļi, lai uz, absorbētu zaudējumus un vajadzības gadījumā īstenot rekapitalizāciju. Un tāpēc aizstājot šo vajadzību pēc nodokļu maksātāju līdzekļu finansēta bailauta, jeb e, darbības noregulējuma. Un tā vietā tiek īstenots šis privāti finansētais bail-in, respektīvi tātad no īpašuma un obligāciju turētāju līdzekļiem. Esam strādājuši pie savām politikām sūri un grūti, esam darījuši to pakāpeniski, pie, piemērojam daudzgadu pieeju MREL gadījumā, un pēdējā MREL politika, ko publicējām, nu jāsaka, tikai vēl janvārī, diemžēl, bet, nu, paldies Dievam, tā vismaz nu jau ir publiskota. Mm, veicina kvalitāti un kvantitāti MRL gadījumā, ieviešot, piemēram, konkrētus prasības eh, MRL sadalījumam, tālāku subordināciju mm, saistībām un tā tālāk. To visu esam darījuši un banku pakotnes ietvaros tā rīkojušies, lai šobrīd varētu īstenot otro raundu, tātad SRMR 2 Un līdz ar to tas ir tāds loģ, nākamais loģiskais solis ceļā uz priekšu MRL politikā. Nepietiekama nepie, MRL trūkums, protams, varētu kļūt par būtisku barjeru noregulējuma stratēģijas īstenošanai, bet tas nav vienīgais šāds šķērslis. Mūsu pirmajā noregulējuma plānošanas ciklā, respektīvi 16. un 17. gadā, un tagad ir 18. un 19. gada cikls, esam identificējuši nu, četras jomas, kas šādas problēmas varētu radīt. Koncernu struktūra, valdība inform vadības informācijas sistēmas, operatīvā turpināt, darbības turpināmība un komunikācija. Nu, tie ir tādi banku organizatoriskie jautājumi. Ja jums ir zinām, te jūs nebūsiet par to pārsteigti. Koncernu struktūras. Nu, pirmām kārtām tas ir pirmām kārtām jautājums tādiem, attiecībā uz tādiem lielām korporācijām, lielām arī iekšzemes bankām kuras raksturā diezgan sarežģītas koncernu struktūras. Un, eh, nu, tas, protams, ir dažādu korporatīvo tiesību aktu rezultātā, un tā rezultātā tas var arī, zinām, šķēršļus noregulējamībai. Bet šai gadījumā te jāmin vēl viena tēma, kas savukārt sasaistās arī ar Emerald respektīvi finansējuma struktūra bankās arī ir ļoti nozīmīga. Mums ir jāpārliecinās, ka tad, kad raugāmies uz banku iekšējo finansējumu struktūrām, un es runāju par pašu kapitālu, tad arī šajā gadījumā šeit nepieciešams nodrošināt MRL mērķu plānu, sasniegšanas plānu, un vienlaikus bankām nepieciešams ieviest, nu, no, šķiet šo vārdu esam aizviel, aizvā, aiz, aizņēmušies no amerikāņiem playbooks, respektīvi tādu darbības um, vadlīniju kopumu, kas ļautu um, attiecīgi vainu uztvert zaudējumus vai resursus savukārt tālāk eh, sadalīt. To esam eh, bankām devuši kā apspriešanas tematu šobrīd, tā lai viņi izstrādā tātad šādas te um, vadlīnijas šo mērķu īstenošanai. Un tas, protams, šādas virzības padomi nepieciešama ne tikai bankām, bet arī nacionālajiem noregulējumu iestādēm, jo paturiet prātā, ka tīri administratīvās tiesības, korp korporatīvās tiesības un maksāt nespējas tiesības viss ir nacionāls pēc sava rakstura, un tāpēc viņiem mums ir jāspēj nu, izveidot tādas struktūras un tādas, tādi, tādi, tādas rokas grāmatas, kas atbilstu nacionālām tiesību sistēmām. Un, var sakot, mums jāpārliecinās, nu, ka šīs bankas nonāktu tādā situācijā, ka tās var vienkārši nospiest podziņu un pie, līdz ar to piedāvāt mums vajadzīgo informāciju noregulējumam, kas attiecīgi var atspoguļot savu saistību struktūru un arī preci, precīzu hierarhiju visām šīm saistībām. Uh, Mm, uz to mēs šobrīd izdarām spiedienu. Mēs neesam tā, tie, kas var to izdarīt viņu vietā, bet mēs vienkārši dodam šīm bankām mandātu un pēc tam testējam šos viņu īstenošanas plānus. Esam šai, mm, kā jau jūs parlaments zināsiet, jau šī gada februārī publicējuši ietvaru izvērtējumam. Un e, līdz ar to, ja viens otrs no šiem risinājumiem nav tik pietuvināts e, tam, ko mēs uzskatām un vēlamies panākt, tad, nu, lūk, dodam ekspertiem iespēju to izvērtēt. Un šis no, vērtējuma ietvars nav adresēts bankām, drīzāk ekspertiem. Tas jau loģiski, tāpēc, ka šāda veida mm, informācija ir jā, jāsagatavo ekspertiem. Mēs tāpēc šeit iestveram visas savas prasības un vajadzības. Uh, Un te mēs kopā ar Eiropas Banku iestādi strādājam pie tā, lai definētu, ko tas tieši nozīmē šāda, šāda veida novērtējuma ietvars, tātad ko tas tieši nozīmē bankām. Nu, tas, šī informācija nāks no EBA, jeb no banku iestādes, mēs, kā jau teicu, ar viņiem čakli sadarbojamies, bet, nu, protams, ka. Mm, bankām, kam vajadzīs šāds novērtējuma ietvers, tās varēs, tās jau var izdarīt mācību no notikušā, nav jāgaida. Darbības turpināmība pavisam īsi, nu, respektīvi jāpārliecinās, ka noregulējumu gadījumā, tātad šīs konkrētās maksātnespējas procesa gadījumā, darbība un tie kontrakti, ko tā ir uzņēmusies ar pakalpojumu sniedzējiem, jo tur, joprojām var turpināt darboties un nav tā, ka pirmdienas rītā darbība vienkārši beidzas, čuš un cauri pārvaldību un komunikāciju. Nu, tas savukārt nozīmē, ka bankām vienkārši ir jābūt gatavām atbalstīt savlaicīgi, savlaicīgu lēmumu pieņemšanu. Kāds ir mūsu prioritāts eh, šim gadam? Nu, protams, faktiski darbs pie tā paša, ko esam jau sākuši darīt. Nu, minēšu jums pirmkārt tādas iekšējās prioritātes. Visu šo 18. un 19. gadu strādājam pie noregulējuma plānošanas cikla. Tas nozīmē arī darbu pie attiecīga cikla nākamajam šim periodam 19. 20. gads. Mūsu noregulējuma komandas jau ir informējuši, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, katrai, ba katru banku par to, kādas būs 2019. gada eh, specifiskās prioritātes un kādi ir tie termiņi, līdz kurām tām jārīkojas un, attiecīgi, darbības trūkumu gadījumā mēs varam spērt nākamo soli. Un, visbeidzot, kas nav maz, maz svarīgi, strādājam arī pie iekšējo rokas grāmatu atsvaidzināšanas, gatavojam šo rokas grāmatu ārējās versijas, respektīvi adresējot tās bankām vairāk. Un tas viss vēl mums priekšā, un, protams, ka mēs gatavosimies arī BRRD2 un SRMR2 īstenošanas. Un noslēgumā Tad, protams, vēl ir tāds vēlmju sarakstīns, un tajā jāsaka, nu, jums loma spēlējama, jeb respektīvi varbūt jūsu nākamajam sasaukumam drīzāk, respektīvi kapitāla tirgus savienības pabeigšana ir svarīga, jums ir vajadzīgs spēcīga, pam, vajadzīgs spēcīga kam, pamatīga kapitāla tirgus savienība, lai šie emerali varētu e, darboties, un e, šai gadījumā, protams, tas nozīmē arī ēdis pabeigšana, tas ir trešais banku savienības pīlārs Un jūs jau dzirdējāt, mm, droši vien, ka es to teicu entās reizes, ka ir nepieciešams harmonizēt vismaz to maksāt nespējas tiesību daļu, kas eh, attiecas uz eh, mūsu darbu un finanšu iestādēm, respektīvi tā, lai šis mūsu darbs dalībvalstīs varētu būt salīdzināms. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šobrīd ir vairāk par 19 dažādām maksātnespējas tiesību sistēmām 19 dalību valstīs. Likviditāte, likviditāte, noregulējumā, tā teikt, šis galējais atbalsta punkts, jeb ja backstop, eh, pie tā šobrīd strādājam un ceram tiešām, ka te mēs gūsim taustāmu progresu. Uh, un šo instrumentu padarīsim par krietni veiksmīgāku, tā lai likviditāte noregulējumā ir, būtu nodrošināta. Nu, un tad jāsaka, beig, noslēgumā gribu teikt, ka esam krietni daudz ko paveikuši. Tā visa rezultātā mūs, mēs paši esam tādā drošākā situācijā, un situācija noteikti ir uzlabojusies salīdzinot ar to, kurā jūs stājāties pie šeit, par, pie parlamenta mandātu pildīšanas. Bet, nu, protams, ka. Um, Ehm, progress ir gūts, bet tas tomēr ir maratons. Reizēm liekas, tas ir šķēršļu skrējiens, bet sprints tas pilnīgi noteikti nav. Un tāpēc vēlreiz liels paldies jūsu, jums un jūsu darbiniekiem. Paldies! Būšu gatava atbildēt uz jautājumu. Paldies, Konīgs kundze! Un jautājumi tiks uzdot 5 minūtu blokā, respektīvi, ja deputāts uzdod jautājumu, tad saņem atbildi. Un, ja 5 minūšu laikā ir vēl mazliet palicis laika, tad pilnīgi noteikti var uzdot arī papildi jautājumu. Nu, lūk, Un tālāk politisko grupu pārstāvi. Pirmais jautājums no tautas partijas. Un tas ir Hokmark kungs. Um, Jā, paldies. Paldies, Kenīgs kundze. Jūs norādījāt, ka savā pirmajā reizē, kad bijāt parlamentā prezentēt savu viedokli un savus pienākumus, Jūs to labi atceraties. Un šī būs man pēdējā reize, kad esmu šajā formā. Un man jāsaka, ka daudz kas ir sasniegts šajā periodā. Situācija finanšu tirgos un banku sektorā ir fundamentāli atšķirīga saistībā ar normatīviem regulējumiem attiecībā uz kapitāla prasībām, BRD un BRD2 hierarhiju, īpašo regulējumu banku savienībai. noregulējumu iestādēm varat teikt eh, šobrīd, ka nekad nav bijis tik spēcīgs ietvars un likumdošana, lai tiktu galā ar noregulējumu. Tā kā tas ir šobrīd. Absolūti skaidri noteikumi eh, par hierarhiju, tēlāk, MRL. Un man prieks dzirdēt, ka jums ir vēlmes saraksts nākotnē, bet šobrīd savā ziņā ir arī brīdis, uh, kad ir nepieciešams nodrošināt, ka jūs kā iestāde varat eh, nodrošināt to, kas ir iespējams. Būtu labi dzirdēt no jums, kā jūs plānojat eh, īstenot eh, to, kas saistās ar noregulējumu plāniem, kas pamatā, protams, ir saistīta ar noregulējumu. Ko mēs darīsim ar šo jauno situāciju? lai pateiktu valstu valdībām un nodokļu maksātājiem, ka nākamreiz viss būs savādāk. Manuprāt, tas ir svarīgs signāls no jums, tirgiem, bankām, investoriem, klientiem, ka nākamreiz situācija būs savādāk. Būtu labi dzirdēt to no jums kā jūs plānojat rīkoties nākamajā reizē, jo nākamajai reizē ir jābūt atšķirīgai. To... Manuprāt, es to centos jau ieskicēt. Banko populāra gadījumā jau mēs varējām parādīt, ka jūsu izveidotais ietvars der paredzētajam mērķim. Mums bija iespējas e, veikt e, ļoti īsā laikā ļoti drosmīgus e, pasākumus. Un tas tas, ko es jau pieminēju. Noregulējums vienmēr ir tāda situācija, kur banka ir zaudējusi naudu. Tā tad vai, vai tā ir maksātnespējīga vai tūtam, vai ir zaudējusi likviditāte. Līdz ar to tas nav gadījums, kur visi varēs izvairīties no kaitējumiem. Kādam būs jāuzņemas zaudējumi. Un mūsu izveidotais ietvers, manuprāt, ļauj nodrošināt to, ka šie zaudējumi uh, nonāk uh, tikai akcionāru un uh, obligāciju turētāju pusē. Un situācija bija savādāka pirms BRD pieņemšanas. Tad nodokļu maksātāji bija tie, kas sēdza šos zaudējumus, jo nebija citu variantu, nebija citu alternatīvu. Vai nepieciešama vēl lielāka informētība? Sabiedrības izglītošana, sakot, ka ja jūs investējat bankas obligācijās, tad jūs e, investējat e, kredīti instrumentā, jūs varat e, saskarties ar zaudējumiem. Tā tas ir. Un es uzskatu, ka mūsu noregulējuma plāni un MREL pakāpeniski izveide ir tas drošības buferis, kas ļaus e, šo ietvaru nostiprināt. Un viens no argumentiem mums vienmēr ir tāds, kas būs, ja iespējams, ka mēs varēsim izvairīties no citiem noragliem gadījumiem, bet eh, ja mums nav iespēja rekapitalizēt, vai varēsim atrast pircēju, vai varēsim izvēlēties šo vai citu ceļu, un kādas tad būs sekas. Tas ir tas, eh, kas saistās ar noraglējumu plānošanu. Un tas, ka jūs esat izveidējuši skaidru ietvaru un skaidru kreditoru hierarhiju, nozīmē to, ka ar BRD2 mums vismaz lielajām bankām ir eh, pirmā pīlāra prasības īstenotas, un mēs padarīsim šo ietvaru drošāku. Par šo tematu runājot, vienmēr rodas iespējas, ka, ka runāja par bēdīgu uh, pusi šim stāstam, bet banks, jāsaka, ir drošāks šobrīd. Paldies, es tieši vēlējos uzsvērt, ka dažkārt ir jāakceptē tas, ka likumdošanas darbs ir pabeigts un nav nepieciešama jauna tiesība akti, bet ir nepieciešama rīcība jau pieņemtās likumdošanas ietvaros. Tas ir tas svarīgais signāls, kas mums ir jāsūta. Tas ir tas, kas tiek prasīts, lai uh, izprastu to, ka tagad situācija ir mainījusies. Paldies! Jā, un tas bija drīzāk paziņojums, eh, jautājums tur nebija. Jā, tik tiešām tas bija paziņojums. Paldies, Hokmārkungs! Sociāldemokrāta grupa tālāk. Parmāns Beres. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par sirsnīgo uzņemšanu Elkei Keningai. Šī ir mūsu pēdējā viedokļa apmaiņa, un es varu arī bilst, ka ar sociāldemokrātu grupu jums bija stimulējoša sadarbība. Man ir divas lietas, par ko es runāšu. Pirmkārt, jūs savā vēlējuma vēstulē mūsu pēctečiem norādījāt uz to, ka jāstiprina tirgu likviditāti bet, kā jūs zināsiet, es biju e, referente attiecībā uz pārskatu Eiropas uzraudzības iestādēm, un kamēr nav izveidots patiesas Eiropas uzraudzības mehānisms un uh, konkrēti finanšu tirgu jomā. Man nav skaidrs, kā jūs izveidosiet šo kapitāla tirgu savienību. Ja jūs man piekrītat, tad es aicinu jūs, taiskaitā valstī, ko jūs labi pārzināt, atbalstīt šādu stiprināšanu, jo dalība valsts iesaistīšanās ir pilnīgā pretrunā, pastāvīgā pretrunā ar diskursu par kapitāla eh, tirgu savienību. Nevar tāds pastāvēt ar tīri nacionālām uzraudzībām, apgalvojot, ka tās labāk izprastu iekšējo modeli vai vietējo tirgu modeli. Tālāk. Par konkrētu lietu, un tas ir Itāļu fonds, ko jūs zināt noteikti labi, kaut kur fondā Terkas eh, tika uzskatīts, ka tas ir Eh, publisks fonds ar privātiem līdzekļiem, ka to nevar, nevarēja mobilizēt un ka tas nebūtu leģitīmi. Vai jūs nedomājat un neuzskatāt, ka jūsu institūcijai vajadzēja mobilizēt, izmantojot savu agrāko pieredzi un skaidri izteikties attiecībā uz iepriekšējo Itālijas valdību un iespējām izmanta, izmantot šo fondu? Viss Pirms mēģināšu atbildēt uz jautājumu. Mēs eh, abas piekritīsim tam, ka kapitāla tirgus savienība Eiropai ir eh, instrumentāla. Es to vienmēr esmu apgalvojusi, un tad, kad mēs runājam par embrēlu, kas ir jāizveido, un uh, banku darbību, tad mēs to uzskatām par izaicinājumu Eiropai, atvaigojot eh, Svinbērnas kundzi un Britu draugi, ja tik tiešām jūs atstājat mūs, tas ir, bija mūsu lielākais kapitāla tirgus, un mēs arī to atgādināsim dalību valstīm. Un otrkārt, jūs pieminējāt, terkas, terkas bija e, maza ik itāļu banka, kura bankrotēja, un es neesmu pārliecināta, vai tas eh, bija 12. vai 13. gadā, tā tad laba laika pirms parādījās banku savienība, un Terkas gadījumā Itālijas depozītu garantijas schēmas eh, darbojās, Un par konkrēto gadījumu es nevaru komentēt, tas ir pirms mūsu ietvara, un es nekomentēšu lietu, kurā mēs neesam bijuši iesaistīti. Tomēr piebildīšu, ka iespējams šī diskusija mums palīdzēs eh, revitalizēt eh, darbu pie īdīs un pie jautājumu par to, kādā ir jābūt noguldījuma garantijas schēmas lomai. Eh, tas ir ierakstīts noguldījuma garantijas direktīvā, kā uh, modeli izmaksām pēc septiņām dienām. Vai, mēs esam vairāk dzirdējuši, ka tā, tā saucamie alternatīvie pasākumi, kā to dēvē mūsu amerikāņu kolēģi, pārceļot šo biznesu citai lēmējiestādēji, ka tie ir arī jā paredz un jāīsteno citās dalībvalstīs, bet es pieturos pie virsraksta sadaļas ar vismazākajām izmaksām. Tā nav. nav e, jābūt e, līdzeklim vai rīkam, ar ko finansēt vis, visu, bet mēs domājam par to, kādai Eiropā ir jābūt DGS lomai un kāda, kādi būtu kritēriji izmaksām. Un tad, kad e, ik viens sāk apgalvot, kā šī ir mūsu pēdējā tikšanās, manī māc zināmas skumjas. Paldies, Konīgs kundze, e CR grupas vārdā izteikšos es un priekš manis tik tiešām šī ir pēdējā tikšanās. Um, we... Tagad ir iespēja skatīties atpakaļ uz paveikto. Mēs esam ļoti daudz ko paveikuši kopš 2007.8. gada finanšu krīzes un identificējām 2009. E, gada mandātā lielākās problēmas, kas ir jāatrisina. Un Banku Savienība bija viens no lielākajiem punktiem, e, viena no lielākajām prioritātēm pēdējos divos sasaukumos, bet ir vēl iespējas daudz vairāk paveikt. Un ir, manuprāt, arī garām palaists iespējas, uz ko atsaucās eh, Berešs kundze. Bet varbūt jūs varētu pakomentēt eh, dažas lietas. Jūs jau ievadu uzrunā eh, minējāt profesoru Giovannini identificētās šķēršļus pirms 20, 30 gadiem. Viņš to teica, ka toreiz viņš bija jauns, tagad viņš ir pensijā. Uh, Tātad kāda nepieciešamība harmonizēt maksātnespējas eh, tiesību aktus dalību valstīs? Arī pašu vērtspapīru eh, nu, likumdošana ir eh, jāharmonizē, lai tas darbotos kā vienots instruments visā Eiropas Savienībā. Un to mēs vēl neesam atrisinājuši, manuprāt un kā nākamais parlaments varētu rīkoties, lai izdarītu spiedienu uz dalību valstīm, tās vismaz atzītu, ka tā ir problēma. Un es, protams, nevaru nepieminēt vēl vienu nep nepabeigtu lietu. Noregulējums un atvesļošana attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem CCP. Un tā ir, tas ir pēdējais trūkstošais gabals mūsu mozaīkā, un tāpēc uh, lielākā daļa no tīrvērtes procesa dalībniekiem ir lielākās e, bankas Eiropā un pasaulē, tāpēc pastāv sistēmisks risks, kamēr neesam pabeiguši darbu pie šī liks, likumdošanas daļas. Un kā jūs plānojat pārliecināt komisiju un citus, ka tā tik tiešām ir viena no prioritātēm? Paldies! Vēl kāds atvadās. Man jau sāk uh, skumji palikt par maksātnespēju un vērtspapīru tiesību aktiem. Tas, protams, viss ir nepieciešams kapitāla tirgus savienībai. Ja investējat Eiropā, nevis atsevišķā dalību valstī, tad ir nepieciešams eh, harmonizēt šīs lietas. Un to ir viegli pateikt, bet tas ir sākuma punkts. Domājot par kapitāla tirgu, jādomā ir eh, no investora viedokļa, nevis eh, no emitenta puses. Tas būs tas mazākais. Es domāju, ka emitenta labā mēs daudz ko esam izdarījuši. Tagad ir jāskatās uz to, kas nepieciešams investoriem Un jūs jau pieminējāt to. Eiropas ietvars maksāt nespējā. Tik ambiciozas līdz šim neesmu bijusi, jo es esmu domājusi tikai par banku um, uh, sektoru, bet, protams, um, maksāt nespēja un vērtspapīra tiesība akti, tas viss ir ļoti svarīgi tas pat varētu nebūt nākamajam sasaukumam, bet kādam nākamām paudzēm risināms jautājums. Bet mums ir jāvirs uz priekšu, jo savādāk mums būs fragmentēts kapitāla tirgus, un tad ir grūti runāt par pilnvērtīgu banku savienību bez tā. Vēl viens temats, kas eh, man bija ļoti aktuāls, un man likās, ka mēs strādājām divos virzienos pie tā šeit Eiropā un arī starptautiskā līmenī. Uh, finanšu stabilitātes valdē. Mēs neesam panākuši to progresu, kas mums bija nepieciešams e, attiecībā uz CCP noregulējumu un atvesaļošanu. FSB darbs ir ļāvis e, padarīt kapitāla tirgus drošākus, bankas drošākas, pārliekot lielu daļu no šī biznesa starp bankām uz CCP. Bet tas savukārt padara CCP par centrālo punktu sistēmā. Un kā jau FSB transakcijās tas parādījās, lielākās bankas, es nerunāju tikai par Eiropu, ir pieredzējis arī lielākās tīrvērts institūcijas. Un ja kāda no tām kļūst maksātnespējīga vai pat divas, tad uzreiz rodas problēmas ar tīrvērts institūciju, kas attiecīgi ietekmēs visas pārējos, jo ir nepieciešams sadalīt zaudējumus. Tur mums ir nepieciešams progress. Problēmas apraksts man vismaz uh, saistībā ar Ajosko paveikto darbu uh, liecina, ka mums ir tik labas riska kontroles, stresa testi, tik labi rezultāti, nekas nevar notikt. Nu, cerams, ka tā ir, bet ja nu, šis jautājums, ja nu, tas ir neatrisināts jautājums. Varbūt tā ir tā skumjā daļa uzraudzības pusē. Tie ir tik tiešām starptautiski dzīvnieki Viņi nav nacionālā līmeņa spēlētāji, tāpēc arī uzraudzībai ir jābūt pilnībā startautiskai un lai atrastu risinājumu noregulējumam. Eiropa jau ir maza, bet padarīt to nacionālā līmenī risinām jautājumu nebūs pareizes risinājums. Tā varbūt nav man darīšana, bet tā ir. Nu, tā ir tomēr jūsu darīšana, un mēs to novērtētu, ka jūs tik tiešām uh, iesaistīto šajā procesā, padarot to par prioritāti nākamajam sasaukumam. Nākamais runātājs Alde grupas vārdā Klinskungs. Kēnigs kundze, apsveicu jūs ar to, ka jūs tik īsā laikā izveidojāt jaunu organizāciju un padarījāt to par rīcības spējīgu. Tas, ka šodien šeit ir tik maz deputātu, ir saistīts ar to, ka tie, kas ir šeit klāt, nepiedarēs nākamajam parlamentam izņemot Svenu Gigoldu no zaļajiem. Un tie, kas nav šeit klāt, šobrīd ir priekšvēlēšana kampaņā, cerot vēlreiz iekļūt parlamentā, un lai viņiem visiem veicas. Man jums ir viens ļoti konkrēts jautājums. Norddeutsche Landesbank un Karinga banka Genovā. To jau pieminēja uh, pirms manis runājošie. Man bail, ka mums nepieciešama jauna finanšu krīze, lai šīs uh, uh, problēmas atrisinātu. Un tagad par min manis minētajām bankām. Uh, Federālo zemju bankas uh, tiešām saskaras ar uh, uh, nopietnām problēmām, kad komisija iejaucas. Norddeutsche Landesbank gadījumā. Es, es gaidu, ka komisija kaut ko darīs. Tur e, tiek mēģināts daļēji ar e, valstiskiem akcionāriem īstenot lietas, bet man tur pietrūkst iekšējā loģika šajā rīcībā un trūkst arī jūsu iesaistīšanās. Šeit taču vajadzētu skaidri norādīt, ka arī eh, šie eh, Ziemeļvācijas bankai, Norddeutsche Landesbank, ir jāsako Eiropas eh, noteikumiem. Es labprāt dzirdētu par to jūsu viedokli. Jā, es atvainojos, ka es atbildēšu angliski, lai būtu vieglāk citiem. Oh, no, that, uh... Mēs visi zinām, un es domāju, ka jūs arī zinat, ka mēs nemēdzam komentēt par individuālām bankām. Ka Riga ir eh, būtiska uh, Itālijas uh, banka Dženovā un Ziemeļlandes uh, banka atrodas savukārt Vācijā. Un man ir jāpaskaidro tad, kāda ir SRB loma. Tad, kad banka tiek eh, pasludināta par tādu, kas eh, nonāk uz maksāt nespējā vai tūlīt nonāks maksāt nespējā, tad SSM, respektīvi uzraugs Frankfurtē, un eh, tam ir vairāk nosacījumu, lai pasludinātu bankai šādu stāvokli, tad nākamais solis vienmēr būs lemt par to, vai pastāv publiskas intereses bankas noregulējumā jeb jāļauj šai bankai iziet cauri parastai maksātnespējas procedūrai. Tātad vispirms um, šis um, konstatējums par iespējamu maksātnespēju, failing or likely to fail, un tad tālāk jau vairāki faktori - finanšu stabilitāte, kritiski svarīgās funkcijas dalību valsts ekonomikā vai Eiropas Savienībā kopumā. Un tikai šādā gadījumā noregulējums stāsies spēkā. Tas ir attiecināms uz visiem gadījumiem, un ar to es arī likšu punktu. E, jūs varat turpināt, ja vēlaties ar jautājumu. Un, kā mēs zinām, tād, kad ir runa par uh, lietām, kas tiek skatītas, tad uh, eh, Kēnigskunds vienmēr ir uh, delikātā stāvoklī. Nākošais runātājs Svens Gīgolds. Jā, mūs sēd šodien mazliet sentimentāli, un nu es arī pie tā papildināšu, bet es neesmu, Keita, pilnībā pārliecināts, ka tā tev ir tiešām pēdējā. Mēs visi ceram, ka tā nebūs. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, Vācijas politikā mēs. Uh, ir kaut kas, ko mēs dēvējam par Hell of Hanovers um, uh, savienojumu, bet šajā gadījumā bija runa par Oldenburgu, nevis Hanoveru. Hanovera ir uh, Eh, vieta, kur NDLB atrodas. Vienīgais cilvēks, eh, kas to, kam ir eh, ar šo lietu saistība, ir, protams, Valfs Klints. Ah, really? Aha, so all four are... Kurš nav saistīts, jo viņš ir no Vīnes. So when... Un tāpēc mans jautājums ir, un tas ir pilnīgi nopietns, vai jūs jūt jūtaties neveikli e, saistībā ar šo lietu, jo taču ir runa par jūsu dzimto pilsētu, lai cik tā būtu mm, neliela. Un es domāju, ka šis Hanovers, šī Han Hanovers saistība ir mazliet biedojoša. Otrkārt, jā, un turpinot Kliņķis kundze iesākt, ir divas lielas institūcijas Eh, izrāda ieinteresētības sapludināties. Un tad ir divas vājas institūcijas. Tad parasti šāda saplūd, eh, sapludināšana izmaksā kaut ko. Jūs nevarat komentēt konkrētu gadījumu, bet vai savā institūcijā esat jau paredzējuši resursus, lai skatītu šo lietu un gatavotos viss sliktākajam no rezultātiem. Un, manuprāt, tas būtu piesardzīgs pārvaldības veids. Es vēlētos zināt, vai jūs esat labi sagatavoti. Un, manuprāt, mums visiem vajadzētu būt um, nobažījušamies par to, kas notiek, it īpaši pēc pēdējās uzklausīšanas par Deutsche Bank, kad eh, nebija atbildes ne uz vienu būtisku jautājumu, un tad eh, palika iespējas, ka tā nav visspēcīga, bet vāja banka, un tāpēc es gribētu zināt, ko jūs šajā sakarā darāt, un vai esat labi sagatavot. Eh, tagad par Hannoveras savienojumu Eh, kā jūs zināsiet, es neesmu dzimusi, bet dzīvoju Hannoverā. Mums ir iekšēji jābūt pilnīgai skaidrībai. Mēs esam par katru banku, ko mēs pārbaudām, vai tur ir kādi interešu konflikti mums vai mūsu personālam, un mēs neesam uzskatījuši, ka jūsu dzīves vieta varētu būt uzskatīta kā interešu konflikts, bet pret interešu konfliktiem mēs izturamies nopietni. Tā tad jūs skaidri zināt, ka jums nav tāda doma domāju, ka man nav konfliktu tajā, ka man ir kādas sentimentālas jūtas pret vienu vai citu citu institūciju tajā vai citā valstī vai zemē. Un ar, uh, un nekādā ziņā ne personisku, ne finansiālu savienojumu. Tas fakts, ka esmu no um, Vācijas, man nenostāda konfliktā pret visām Vācu bankām, tieši tāpat kā kolēģi no Itālijas vai Francijas nedrīkstētu būt uzskatīt konfliktā ar savām bankām. Tas attiec uz pirmo jautājumu. Otrais, ko jūs uzdevāt, ir ļoti būtisks, kas ir sapludināšanas, ja merģeri, kā mēs zinām, mēs. Uh, um, mēs eh, visi daļēji kaut vai vadāmies no kādām sajūtām vai iespaidiem, un neret var būt sajūta, ka ir bankas, kuras ir eh, vājas, jā, tādas mums ir un eh, Eiropā sapludināšana var būt risinājums, tā vienmēr esam teikusi tad, kad ir runa par patiesiem biznesa jautājumiem. Un, ja tas risina jautājumus, raugoties uz priekšu un izveidojot beigās spēcīgāku banku. Protams, apvienojot divas eh, lielas institūcijas, tad arī aspekts to big to fail nāk prātā, bet tas Eh, nevienmēr atspoguļos tikai uz bilants pusi. To big to fail nozīmē pārāk eh, sarežģīts veidojums bankrotam. Un katrā eh, apvienošanās gadījumā, un Eiropā to mēs esam redzējuši pēdējo, pēdējā laikā, mēs vienmēr sekojam tam. Un vai Jautājums vienmēr ir, vai jaunais veidojums būs, būs maksāt spējīgāks. Tātad es pirmkārt vēlos vienmēr izprast uzņēmēju darbības lietu un otrkārt, kāda būs ietekme šim pasākumam. Un tagad atbildiet uz jautājumu, kurš nāca arī nacionālajiem parlamentiem. Un tad visos gadījumos, kad mēs pieminējām vai nē, nepieminējām konkrētas bankas, tām bija atrisinājuma plāni gadi un ir jābūt labi sagatavotiem, lai izprastu esošu organizāciju sekotai, bet ir skaidrs, ka bankas mainās un mēs savus plānus aktualizējam. Un es domāju, ka tas varētu šobrīd, uz šobrīd kā atbildi būt pietiekami. Paldies no goja grupas, es nevienu neredzu, un tāpēc Valīkungs no FDD grupas. Paldies! Es vēlētos uzdot divus jautājumus Kenīgas kundzei. Pirmkārt, drīzumā mēs liksim uz balsojumu Lēberdē pārskatu. Jūs zināt, ka ir prasības attiecībā uz uh, minimālo fondu, kas stātos spēkā 2020. gadā un pēc tam pilna stāšanās spēkā 2024. gadā. Un tagad es gribētu zināt, vai ir veikti kvantitatīvi pētījumi attiecībā uz MRL prasībām un kā tas ietekmēs eh, valstis un bankas. Jo diskusijās izskanēja, ka varētu rasties problēmas ar pielietojumu proporcionalitāti, jo mums pastāv Eiropas Savienībā atšķirīgi banku eh, veidi un attiecīgi eh, šīs um, ietekmes un atsauces būs atšķirīgas. Tāpat arī no jūsu puses dzird, gribētu dzirdēt, kā šīs MRL prasības ietekmē bankas. Tāpat eh, turpinot jūsu jautājumu, jautājumu, ko atbildējāt Gigoldkungam un par eh, veidojumiem, kas ir pārāk lielai bankrotētu. Eiropā mēs nereti e, e, bažījamies, vai šāda apvienošanās notiks ar Deutsche Banku un Commerzbanku. Katrā gadījumā šeit ir runa jau tā par lieliem gigantiem, kas ir katrs pats par sevi pārāk eh, liels, lai bankrotētu. Un ko darāt jūs no savas puses, lai eh, nepieļautu Eiropas finanšu sistēmas nonākšanu bīstamā situācijā? Atbildēšu uz pirmo jautājumu. Jā, mēs tagad īstenojam BRD2, kas prasīs zināmu laiku. Domāju, ka līdz, kad eh, spēkā stāšanās prasīs zinām laiku, mēs pilnu ietekmes izpēt vēl neesam pabeiguši, bet pēdējais, ko mēs veicām, attiecās uz mūsu 2018. gada MRL politiku, un šai sakarā mēs redzam, ka visām bankām uh, Eh, shortfall prasība bija 170 miljoni. This... Miljardi. Un es sagaidītu, kā BRD2 prasībās eh, subordinēto instrumentu prasību shortfallam ir jābūt nedaudz lielākam, bet arī Mums ir iemesli, kāpēc mēs jau 16. gadā, 17. un 18. gadā izvērtējām visas bankas un e, e, šeit nav nepieciešamas um, nepieciešama nekāda augstākā matemātika. Šeit ir runa par samērā vienkāršiem aprēķiniem, kad jūs varat summas rēķināt. Vai mēs rīkosimies proporcionāli? Jā, mēs būsim, mēs jau tā darām, jo mēs visai vērīgi izturamies pret visām bankām piemēram, par MRL prasībām runājot par iespējamo shortfallu, jeb trūkumu MRLā un par finansējumu plāniem, lai rastu saprātīgu noregulējumu risinājumu bankām, kurām šāda nepilnība ir, lai trūkumu novērstu maksimāli četru gadu laikā lai to ne, neatlikt uz neparedzamu nāko, nākotni. Tātad mēs mēģinām būt proporcionāli, arī aprēķina metode tāda ir, un es domāju, ka vismaz tādā veidā es kaut daļēji atbildu uz jūsu pirmo jautājumu. Tālāk par apvienošanos, par atbildībām un arī par this needs to be authorized by this tiek īstenoti no uzrauga puses, tā tad no tā, kas seko attiecīgiem dosjē, sākot ar pirmo dienu. Pirmajās rindās ir SSM lielajām bankām, kas lem pār autorizāciju ikvienam no šiem pasākumiem. Un šeit notiek pieturēšanās tieši pie tām pašām līnijām, ko es ieskucēju, kur ir biznesa racionāli, kur ir biznesa plāni, pasākums un kā tas viss ir iecerēts, lai varētu darboties. Un otrkārt, mēs esam, mēs strādājam pie lietas, kas ir apliecinājusi jau pilnīgi atšķirīgā kontekstā. Uh, Uh, mums nav nekādas teikšanas šajā transakcijā, vai bankas apvienojas vai nē, tas nav mūsu lēmums. Mēs pēc tam atgriežamies pie noregulējuma plānošanas, un mums ir ļoti laba sadarbošanās ar vienotās uzraudzības mehānismu SSM. Un, uh, eh, uh, eh, mē, lai no paša sākuma nebūtu strauju izmaiņu, nevis tā, ka pirmdienā viens kaut ko norāda un piek, piekdienā mēs nākam ar savām norādēm. Nē, mēs esam piesaistīti pie dialogu no paša sākuma un nosaukšu citu piemēru. Mūsu tīmekļu vietnē jūs redzat tekstu, kas ir sagatavots attiecība, atvainojiet, ka man tā jāsaka, jālieto šis vārds Brexits attiecībā uz bankām, kas pārceļ savu uzņēmēju darbību uz Eiropu. Ko mēs sagaidām no tām, runājot par to maksāt spēju šīs? Pie šī jautājuma mēs kopš paša iesākuma strādājam, sekojam kopā ar Eiropas uzraugu Frankfurtē norādot, ka bankām, kuras pārceļas uz Eiropu, no paša sākuma ir jāzina, kādas ir prasības. Un tad, kad jūs apvienojaties vai tad, kad jūs precaties, piemēram, un paturot prātā, ka jūs ir jādomā nevis par pēdējo dienu, bet par uh, uzņēmē darbību. Es neredzu nevienu no ENF grupas, saka priekšsēdētāji, un tagad tāpēc es došu atkal vārdu tautas partijas grupai. Gerald kungs, es uh, vēlos uzreiz norādīt, ka es nepiedaru pie Hanovers uh, savienojuma. Mums savulaik piespiedu kārtā tika ieviests mākslīgs eh, veidojums lejas saksija, un es eh, vēlos noraidīt jebkādus uh, apsūdzības, kas varētu būt saistīts ar Hanoveri. Tas, ko kolēģi Klints un Gīgolds jau jautāja, līdz ar to man ir nepieciešams pārformulēt diplomātiskāk savu jautājumu, un es centīšos Kēnigs kundzei uh, arī nelūgt eh, minēt vārdā bankas vai konkrētas iestādes. Kopš banku un finanšu tirgus krīzes esam īstenojuši vairākus pasākumus, lai eh, stiprinātu finanšu stabilitāti, un esam radījuši virkni efektīvu, labu instrumentu, lai tiktu galā ar nepie, pieminētajiem izaicinājumiem. Tad, kad eh, problēmās nonāk finanšu jomas spēlētāji. Tas rada papildus izaicinājums, jo valsts ir bieži vien tā, kas tiek aicināta iejaukties, lai mazinātu un absorbētu negatīvās sekas. Mums ir vienotais eh, noregulējuma mehānisms, kas ir um, instruments, kā noregulēt um, bankas, kas ir nonākuši grūtībās, ar pēc iespējas mazāk negatīvu ietekmi uz nodokļu maksātāju. Un tomēr šādos gadījumos mēs tad eh, i, bieži vien izlemjam glābt konkrēto banku. Un atbildīgās iestādes, komisija, ēst tiesa, konstatē, eh, ka ir jāīsteno ļoti stingras prasības, lai neapgrūtinātu nodokļu maksātāju. Un, un tomēr man rodas iespējas, ka tad, kad banka eh, tiek atbrīvota no savas grūtās pozīcijas, rodas jautājumi par to, vai noteikumi, kas mums ir, ir pietiekami, eh, lai izvairītos no neskaidrībām. Jūs, kā vienotā noregulējuma eh, iestādes vadītāji, varbūt varētu būt drosmīgākā, lai uh, vairāk noregulētu šīs bankas, nevis ļautu tām atbrīvoties no grūtām situācijām. Nu, pirmām kārtām var tikai papildināt jūsu vārdus par of... pati nāku no, lūk, no ko ķelnes brīvpilsētas, kas kaut kā bija prūšu Reinas apgabala daļa, bet, nu, ja te jau iedzinamies vēsturiskās detaļās, un tik daudz par šo Hanavers um, saikni, bet par otru lietu runājot, mums jābūt realistiskiem. Esam izveidējuši BRD, SRMR, un esam krietni tālu pavirzījušies no šīs situācijas. Tas ir, pol, tā ir politiska apņēmība, un tā tam arī vajadzētu būt. Mums ir jāspēj pateikt, lūk, mums ir noregulējuma režīms, jo bankai ir jāspēj bankrotēt tieši tāpat kā jebkurai citai iestādēji. Bet tas, ko mēs neesam vēl sakārtojuši, un kur pat ir arī varbūt zināmas pārējais problēmas šobrīd, ir tas, ka nu, lūk, jau pirmajā dienā viss ir mainījies. Ne? Mēs esam Banko populāru gadījumā pierādījuši, ka esam varējuši rīkoties citādi sākotnēji. Eh, likās, ka viena otra lieta tiešām ir tāda pārmantotie un tomēr joprojām tiek noregulēta. Tātad tas nav mūsu, tā nav mūsu darīšana, vienkārši tāda iepriekšējo protnu laiku nepabeigtas darīšanas. Mēs joprojām turpinām izglītoties, eh, paši gūt mācību par to visu. Uh, Un, nu, piemēram, gadījumos, kad, ja, nu, sakot arī citiem, ka tad, kad jūs ieguldat bankas obligācijā, jūs investējat kredīt instrumentā. Un, ja jums pasaka kāds, ka tā ir, nu, tas ir tās ir ieguldījums kā klins un neko tur, nekas tur nevar notikt tikpat droši kā, piemēram, noguldījumu garantija, ja tas ir nu, sektais noguldījums, nu, tad tādā gadījumā Vai nu jūs paši ticat pilnīgām muļķībām, vai jūs vienkārši nu, uz, nu, uzskatāt pa muļķi. Uh, muļķo. Nu, nē, nu, katrā ziņā domājam, ka tas nav jādara tirgus uzraudzības iestādē, bet, nu, šī izglītošanai jānotiek. Tā kā es domāju, šeit vēl jābūt tādai sakārtošanai. Bet, protams, ka jums ir taisnība. Ir mazliet tā sajūta šobrīd tāda, ka tad, kad banku sektorā kaut kas notiek, tad valsts iziet pirmajā plānā. Ja kaut kas tīri mehāniskajā inženierijā, piemēram, notiek, vai kādā mazumtirdzniecības uzņēmumā, tad neviens, eh, nu, tā teikt, ne, nerīkojas šādi. Nu, kaut kas te visā nav pareizi, jo tieši pašu kapitāla turētājiem un kreditoriem pirmām kārtām jānes atbildība. Paldies! S&D grupas vārdā nākamais runātājs Venskungs. Um, before... Venskundze. Pirms uzdot savu jautājumu, arī es kā Vācijas deputāte gribu mazliet tomēr runāt par šo uh, Hanevori un Lejas saksiju. Es pārstāvu šeit Tīringenu, šeit parlamentā, un vēsturiski tas bija tāds, nu, tāds mazas pavalsts centrs. Un uh, Līdz ar to tas savā ziņā gadu simtiņiem jau nozīmē daudzveidību, un tā tas arī paliks. Bet, nu, lai nu kā mēs te tagad jokotu, to vienkārši gribēju pārējiem vācu kolēģiem šeit pateikt. Konigs kundze. Paraugoties atpakaļ uz šo sasaukumu, un to teica jau arī citi, nu, ja paraugāmies uz laiku pirms pieciem gadiem, kad vēl bija finanšu krīze, patiešām esam panākuši daudz finanšu sektora stabilitātes labā un arī samazinot nodokļu maksātāju risku. Un vairāk liekot šo risku uz banku un banku mm, īpašumu daļu turētāju pleciem. Uh, Gribu minēt vēl vienu lietu, kas gan nav tikus vēl pieminēta, bet kas arī piedarās visā šajās diskusijās pēdējos mēnešos, respektīvi Brexit. Jūs eh, jau tikā cit, jūs citēta šai ziņā, jūs teicat, ka Brexit nav nekas tāds īpašs pats par sevi risks finanšu tirgiem vai finanšu stabilitātei, ka jūs esat la, ka labi sagatavojušies tam visam. Nu, tas, protams, ir, nu, tā teikt, nomierinoši, bet Nu, tas nozīmē, ka jā, ka sektoram nav nepamatot jāsatraucas reizēm un dažāda veida ietekmi tiek pārvērtēta, un tad ir arī tādas lietas, kur, piemēram, jūsu teikumi tomēr netiek ņemti par pilnu un tomēr tiek saskatīti riski. Otrs jautājums nav saistīts ar finanšu politiku, bet ar to, ka šai komitejā pirms pāris ne, me, nedēļām mēnešiem šķiet tika izstrādāta nostāja un tika kritizēts tas, ka nav pietiekami daudz sieviešu šādos amatos. Nu, piemēram, tas, ka šajā 14. 14. Eh, gadā izveidota jauna iestāde, un jūs, kā sieviete, bija tās vadītāja, tad gribu jums atsāt, ko varam darīt, lai vismaz tad otrajā raundā visā šajās eh, augstākajos amatos tomēr būtu vairāk sievietes, lai būtu tā, ka politiski viņas nebūtu tādā sliktākā situācijā. Un, nu, protams, ka es domāju, ka taču ir pieejamas um, kvalificētas uh, sievietes kā darbinieces. Paldies! Nu, es domāju, ka tie, kas šeit uh, sēž kā novēr, nor, novērotāji, droši vien ļoti daudz nu, pat uzzina par Vācijas dažādiem novadiem un var tikai un vienīgi jūs mudināt tos visus arī apmeklēt. Ten nu, tāpēc precizēšu tāpat laikā savus komentārus par Brexit. Šis komentārs, kā jau vienmēr, ir uh, tieši tāds, kā es to teicu, bet ir izņemts no konteksta šajā gadījumā. Kad es izteicu šo komentāru, jautājums, ko man uzdev, uzdev bija par mūsu pašu gatavošanos banku sektoru kontekstā, un banku sektors un finanšu sektors patiešām ir tam sagatavojies. Nu, iespējams, viens otrs būtu varējis izdarīt vēl vairāk, bet pilnīgi bez šaubām ir tā, ka ka bankas, protams, izvērtē, kā tas viss varētu norisināties. Iestādes pilnīgi noteikti ir sagatavojušās. Bija ļoti plaši dialogi starp komisiju, vienotās uzraudzības mehānismu, SRB. Dialogs turpinās arī ar mūsu britu partneriem šajā gadījumā par, par šo lietu. Domāju, ka Brexit, nu, tas ir tāds skumjš fakts, un tas pilnīgi noteikti nopietni ietekmēs tautsaimniecību. Bet, ja pievēršamies šai gadījumā Eh, tam, vai tas radīs risku finanšu iestādēm, vai pastāv risks, ka tūlītēji varētu iestāties finanšu krīze, tāpēc, ka neesam tam sagatavojušies, tad mans komentārs šā gadījumā bija tāds, ka nē, mēs esam pietiekami atbilstīgi sagatavojusies. Un, ja, piemēram, kaut kādā vienai sadaļā trūks kāda licence vai kaut kas tam līdzīgs, es tomēr ceru, ka nebūs tā, ka kāds tagad teiks, nē, lūk, tagad tas tā būs un tagad sistēma burtiski eksplodēs. Nē, man, man lielākā rūpe ir faktiski šī ietekme uz reālu ekonomiku, jo tam, protams, būs tālāk, nu, tāds domino efekts uz finanšu iestādēm. Tas bija tas konteksts, kurā es šo piezīmi izteicu. Un man jāsaka, Mums vienmēr bijusi ļoti laba sadarbība ar mūsu britu kolēģiem, ir īpaši mm, Lielbritānijas centrālo banku, ja Bank of England, un domāju, ka viņi varēs turpināt darbu vienalga, vai viņi nu, turpinās darbu. Viņi nekad nav bijuši daļa no banku savienības. Nu, vai, vai būs Eiropā vai ārpus tās, es domāju, ka nu, šī sadarbība būs ļoti veiksmīga tik un tā. Otrs komentārs par šo dzimumu līdzsvaru amatos. nu, pilnīgi noteikti paraugoties uz mūsu pašu iestādes, varu teikt, ka es vienmēr esmu mudinājis visas kvalificētas sievietes pieteikties uz šiem amatiem, par kuriem izsludināts konkurss šobrīd, piemēram, nu pat ir izsludināts konkurss par brīvām vietām diviem valdes locekļiem. Uh, un arī vicepriekšādātājs, kura darba m, mm, amata termiņš beigsies tagad šī gada beigās, bet katrā ziņā es vienmēr pūšu šai taurē, vienmēr saku, lūdzu piesakieties. To saku gan sievietēm, gan eh, vīriešiem, gan sievietēm. Ja jūs esat kvalificēts, tad pilnīgi noteikti ir vērts šo uh, iespēju izmantot. Piesakieties. Jo mēs, protams, varam pēc tam izvēlēties tikai no tiem, kas ir iesnieguši savu pieteikumu un nenoliedzami šī šobrīd ir tikai tāda neliela niansīta, krietni plašākās, sarežģītākās diskusijās. Nākamais jautājums. Papildi jautājums. Priekšādātāji, paldies. Vēl viens tāds neliels papildi jautājums ir Eiropas noguldījumu depozītiem. priecājos, ka esat šodien šeit. Nu, jā, arī es esmu šeit pēdējo reizi. Bet Bemet nostāja un arī Vācijas eh, valdības nostāja, ka pirms tiek izveidots ēdis, nepieciešams nodrošināt faktiski nacionālo noguldījumu schēmas, nodrošināt eh, jūs. Eh, Runājot par kapitāla tirgus savienību un tā pabeigšanu, teicāt, ka tas ir svarīgi. Tāpat laikā uh, Ja šādā secībā ejam uz priekšu, tad rodas jautājums par to, kādā tad termiņā iespējams pabeigt Edis jūsuprāt, kad tas varētu patiešām notikt, kā trešais pīlārs, um, nu tad tiktu pabeigts. Nu, es gribētu cerēt, ka Edis varētu stāties spēkā drīz, piekrītījums, ka var paveikt ļoti daudz jau šobrīd, harmonizējot uh, nacionālās sistēmas. Bet nacionālajām sistēmu harmonizēšanas gadījumā pat tad tas nozīmētu, ka banku darbības izgāšanās gadījumā tomēr, nu, pastāv tāds, nu, risks tādā mazākā, piemēram, dalībvalstī vai jebkurā dalībvalstī, kas šai gadījumā ir šo banku, nu, tā teikt, izmitinājusi. Tātad, un ja kaut kas noiet greizi, tad tādā gadījumā tieši man mūsu nacionālā noguldījumu garantijas schēma tiek apdraudēta. Un, uh, Līdz ar to tas ir šis nu, mītnes vietas un uzņēmēja valsts diskusija jautājums. Es ļoti labi zinu, ka diskusija par riska sadali un riska samazināšanu un riska sadali Tātad riska samazinājums un riska sadala. Abi, šī, abi, šī, abi šīs nianses ir jāveic, bet vis, tad, nu, vispirmām kārtām ir jāfinalizējas pēdējiem solim, lai varētu tad rasties nākamais solis. Un tikmēr nevar virzīties uz priekšu ar abām šīm, abiem šiem aspektiem. Tāpēc es tiešām ceru, ka tiks panākt vienošanās par ēdis. Šobrīd, kā jūs zinat, augsta līmeņa darbu grupā par to tiek spriests padomē. Nu, redzēsim. Redzēsim arī, nu, kā jūsu parlaments darbosies nākamajā sasaukumā un virzīsies uz priekšu šajā lietā. Nu, tas būtu tas loģiskais nākamais solis. Jo var jau nacionālā līmenī šo un to paveikt, jā, bet pašos pamatos banku sektorā vajadzētu šo Eiropas bāzi. Paldies, nākamā permanš beres. Es Eh, Kenigskundze, es atgriežos pie pirmās atbildes, jo jūs sacījāt, kā terkas gadījums ir 2012. gada lieta, kad mehānisms nedarbojās, un es ar to nenodarbojos, bet tas nebija mans jautājums. Mans jautājums bija tāds, ka terkas lietā eh, pilnībā. Uh, vietā strādāja komp ģenerāldirekcija, un e, man ir jautājums, vai līdzīgā gadījumā nākotnē jūs nedomājat, ka noregulējuma fondam ir jābūt piesaistītam jau savlaicīgi izvērtējot stāvokli un iespēju mobilizēt nacionālos e, noguldījumu garantijas fondus. Like always. nu, kā vienmēr, jūs uzdodat ārkārtīgi gudrus jautājumus. Es jau varētu nu izvēlēties vieglāko ceļu un teikt, ka Terkas bija ļoti maza banka. Un tā vienādiņa alaža būtu bijusi tāda, kas tiek pakļauta nacionālam uzraudzības tīklam. Bet es domāju, tas, ko jūs vēlaties šeit uzzināt, nu, tātad tas ir jau faktiski trīs soļus priekšu, ir tas, ka mums ir skaidrs nošķiršana starp šiem juridiskajiem ietveriem. Ir vienotais, no, no, vienotā noregulējuma valde, kā noregulējuma iestāde. Uh, un piekļuve tālāk ir vienotajam noregulējumu fondam gadījumos, kad nepieciešams veikt noregulēšanas lēmumu. Un tāpat laikā ir arī nacionālie noguldījumu uh, apdrošināšana, nu, nacionālās ieguldījumu apdrošināšanas schēmas, kas, protams, savukārt aizsargā noguldītājs nacionālā līmenī. Un tas nozīmē, ka vienmēr ir tā kā divas noteikumu kopuma terkas gadījumā. Uh, ja, piemēram, tas notiktu ar līdzīgu lielumu banku tā pašā, tādā pašā veidā, tas joprojām būtu nacionālais lēmums, kur spēkā stātos nacionālo ieguldījumu nodrošinājumu schēmas. Bet savukārt, ja nacionālā iestāde nolemtu, ka tas nav jālem šajā gadījumā nacionālajiem līmenī, bet tas ir noregulējuma in, incidents, jeb lieta, kur, kas būtu iespējams tad uh, Eh, ja šeit būtu dažādi šie nozīmības līmeņi, tad varētu izvēlēties noregulējumu, un tad tādā gadījumā mēs būtu tie, kas pārņemtu šo situāciju. Tas gadījumos, ja tiešām šeit tad tiktu iesaistīts noregulējuma fonds, bet tas tiešām nav īpaši, nu tāda iespējamība nav īpaši liela. Katrā ziņā galvenais tad ir nodalīt šos eh, depozītu garantiju schēmas un noregulējumu fondu, kas ir savukārt lūkšai citā līmenī. To ir vērts pārdomāt, bet, nu, ņemot vērā, cik vien grūti jau ir harmonizēt ēdis, tad pēc tam tagad pateikt, ka to mēs visu pakļausim zem vieniem FTC noteikumiem, tad var tas acīm redzot būt jau, nu, pārāk, nu, tāda tālajoši sapņi. Es neesmu īstenībā tāda reliģiska, līdz ar to jūsu salīdzinājums ar Ziemassvētku vēlmēm man īsti nav pieņemams, bet uh, Bet Šeit ir runa tāda, ka jūs veidojat stratēģiju, lai panāktu noregulējumu Eiropas līmenī, bet jūs redzat, ka iepriekš, uh, palūkojoties uh, augšup vai, vai lejup, pareizāk sakot, mēs nonākam pie nacionālām sistēmām, un mums nav harmonizētu vienot noteikumu. Un tagad ir jāsaprot, kā bankrota likumi tiktu harmonizēti Eiropas Savienībā, jo šeit parādās nopietns temats, jo e, komp ģenerāla direkcija balstās uz to, kas varētu vai nevarētu būt uzskatīt kā valsts atbalsts, un tālāk lemt par to, vai banka būtu jāglāb vai nē, pat ja juridiski tas neietilpst jūsu kompetenci. Let me agree with you. No, nu, te piekritīšu, jā, es ne, neminēju vēl DigiCom lomu banku komunikācija un tas, kā DG.com raugās uz valsts atbalstu saistībā ar banku sektoru un noregulējumu ietvaru un noguldījumu garantijas schēmu, pilnīgi noteikti ir tēma, kas būtu jāskata. Bet to es jau teicu, tas var notikt tikai, nu, vēlāk. Jo jāraugās ir, protams, uz šīm, nu, neparedzētajām sekām. Tālāk pārējiem pie brīvā mikrofona. Un Tremosas kungs vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu. Much, not... Paldies, priekšsādātāji. Es gan nesmu no Hannoveras, esmu no Barcelonas, bet pirms tūkstošu gadiem mana pilsēta bija daļa no Eiropas eh, projekta, kāds eh, to laik eh, veidojās. Tāpat Hannoverā ir. Uh, rakstnieks Ernsts Junga. Un 97. gadā, kad viņam tika svinēti simt gadi, atceros, kā Francijā Mitterāns un Helmuts Kols ieradās viņu uh, apsveikt dzimšanas dienā kā Eiropas uh, kustības simbolu un kopā dzīvošanas simbolu. Viens jautājums. Vakar mēs tikāmies ar Luisu de Gindosu no eh, Eiropas centrālās bankas un mēs viņu iztaujājām par konkrētām lietām, kas ir uh, aprakstīts presē un mūsu balsotāji, mūsu mītnes zemēs vienmēr uzdod jautājums, vai jūs uzdostat konkrētus jautājumus centrālās bankas regulātoriem un mums vienmēr vienmēr ir šie paši jautājumi. Mēs neko nevaram pateikt par konkrētām lietām, bet mums vajadzētu vienoties par kaut ko, jo pretējā gadījumā, kā piemēram Banko populāra gadījumā, kad ir dotas desmit stundas lēmumam pieņemšanai un lēmums šķiet jau sagatavots galvaspilsētās un pēc tam ir eh, desmit stundas dotas, lai to pieņemtu, un tālāk ministrs saka, man šeit nekas nav sakā, programmas, prasiet Frankfurtē, prasiet uh, Briselē un tālāk viss ir jau, jau kauliņi ir mesti. Un es saprotu, ka jūs nevarat atklāt informāciju, taču stāvoklis ir jāuzlabo. Un vēl viens uh, jautājums banko populāra gadījumā. Vai šodienas eh, apstākļos jūs rīkotos savādāk? Paldies! papildināšu pie sākotnējām debatēm, ka ir arī spāņu rakstnieks, kur vārdu es nevaru, nespēju pareizi izrunāt, jo, eh, jo es darīju to ļoti nepareizi, kurš ir autors grāmatai Patrija tēvzēm, viņš dzīvo Franko Hannoverē. Vai mēs būtu rīkojušies atšķirīgi banko populāru lietā? Domāju, ka nē, domāju, ka mēs būtu skatījuši tā, kā te ir jāskata, un uh, Eh, pa, tā, eh, Frankfurtē eh, norādu, kā nav galvaspilsēta, pats nē, nē, nē, um, valstī vai pavalstī. Savukārt Brisele ir galvaspilsētā Beļģijai un arī Eiropai, un tur tika pieņemts lēmums. Un... Gīgold kungs brīvajā mikrofonā. Nu, ja vēl ir laika. Un tas tā, mūsu komitejā ļoti reti, kā jūs zinat, tad tomēr, tomēr šajā gadījumā šķiet, ka lielākā daļa deputāti ir kaut kur devušies prom, bet, nu, Ernsts, kā Ernsts Junga kādreiz te tiks slavēts, tas man nekad nebūtu nācis prātā. Nezinu, Ramon, vai jūs apzināties, cik briesmīgi viņš ticis. Uh, Um, izmantots un cik kādā lielā viņš ir aģimitējis, aģitējis pret demokrātiju Veimāras republikas laikā, un tāpēc šādā veidā Ernstu Jungu saukt par stimulējošu ir um, visai humorīgi. Jābūt piesardzīgiem, pat tad, ja jūs to izmantojat saistībā ar šo Hanovers saikni, kas, manuprāt, arī nav bijis īpaši liederīgi. Bet, nu, par citu. Man vairāk interesē Emrela Jūs ar to arī sākāt uh, savu uzstāšanos. Jūs diezgan kritiski izteicāties par eh, izmaiņām, kas tika apspriestas un bez, beidzot arī pieņemtas šai kontekstā. Un man būtu interesanti uzzināt no jums, kāds ir jūsu vērtējums šobrīd. Uh, Jūs iepriekš teicāt, ka jaunie MRL noteikumi par šiem mītnes un uzņēmēju valsts noteikumiem un tad šis, nu tā teikt, šis izvēles opcija varētu rast, radīt fragmentēšanos starp banku varām un nu, attiecīgi varētu rasties, nu tāda nu, kap, lieka kapacitāte Eirozonas valstīs. Un tad gribētu zināt, ko jūs domājat par šiem riskiem, ko jūs toreiz minējāt, ņemot vērā, ka šie jaunie noteikumi šobrīd ir apstiprināti. MRL faktiski, protams, eh, ten ir ten vērsti uz vidējām un lielām bankām, bet kā jūs redzat šo noteikumu ietekmu uz mazākām bankām? Tas man interesē. Kas ir, tā teikt, nu, kas nācis klāt no jauna jūsu viedoklī? Nu, manas viedoklis par šo, nu, fišiņu, par šo izvēles opciju nav mainījies. Par ietekmu runājot, nu, tas mums būs jāredz tagad, kad mēs īstenosim šo jauno ietvaru. Un, šis citāts, ko jūs minējāt, es domāju, ka mums būs jāuzrauga MRL īstenošana un jāredz, vai tās, tās bija tādas reālas bažas, un ja jā, tad, protams, atkal versīšos pie parlamenta. Šī jūs, jūsu otrā lieta, otrs jautājums hm, par šīm mazākajām bankām. Domāju, ka mums jāatzīst ka, ja mēs tagad bankas šādi sadalām kategorijās, un tas, protams, šai gadījumā ir arī atkarīgs no tā, kā mēs šīs kategorijas veidojam, nu tad lielākajām bankām būs tādi strikti embrēli pat pirmā pīlāra kontekstā. Varētu, nu, protams, būt gribējuši vairāk, viens otrs varbūt mazāk par vidēju lielumu bankām runājot. Nu, visdrīzāk tas būs otrais pīlārs. Uh, Un arī te mums jāredz, kā tas reāli funkcionēs. Un, ja runājam par šīm pavisam mazajām bankām, tad lielākā to daļa vispār eh, nu, ne, nebūs pakļauts embrēlu prasībām. Un to gadījumā, ja kaut kas noies greizi, tad tās uzsāks maksāt nespējas procesu un nevis noregulējumu. Un tāpēc ja, tās embrēlu prasības faktiski ir vienkārši viņu kapitāla pietiekamības prasības. Mēs vienmēr esam atzinuši, un arī tagad tas, protams, būs jāuzrauga, ka iespējams. Ja varētu prasties situācija, ka šis vidējais banku līmenis var izveidot atbilstīgos embrēlu, bet nav faktiski nekādas alternatīvas, jo, nu, bez embrēlu nav noregulējuma. Nu, domāju, ka tas tagad pārējais viss ir saistīts ar šo novērošanas eh, pusi, bet jā, šis izvēles opcija, nu, tas, ka kāds varētu mēģināt kaut kā te manipulēt ar šīm opcijām, nu, par to risks, manuprāt, joprojām pastāv. Uh, Konigs kundze, nu līdz ar to šī mūsu tikšanās reize ir beigusies eh, ekonomikas sanāksmē, un eh, milzu paldies jums par to, ka bijāt šeit, un ka vienmēr esat bijuši tik atvērti un ar vēlmi ierasties runāt ar mums. Ir ārkārtīgi liels prieks, ka esat šeit, vienmēr bijis prieks ar jums arī sastrādāt jau kopš brīža, kad tika SRB izveidots, un tāpēc komitejas vārdā vēlreiz liels paldies. Tagad pavisam neliela pauze, bet vēl pirms tam vēlos teikt, ka šī patiešām ir mana pēdējā sanāksme. Desmit gadus esmu strādājusi ekonu komitejā, jāsaka ļoti ļoti aktīvi esam to darījuši. Eh, un kopš finanšu krīzes laikiem, manuprāt, šis parlaments patiešām ir daudz ieguldījis eh, finanšu stabilitātē un cerams padarīs šo Eiropas sistēmu drošāku vēlētājiem mans mandāts līdz ar to arī noslēdzas, lai kas arī mūs negaidīja turpmāk, un tāpēc kolēģiem vēlos teikt lielu paldies par jūsu atbalstu, paldies par visu, ko mums izdevies šā laikā kopīgiem spēkiem panākt, un tagad neliela pauze.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

Dear colleagues, please uh, get to your seats so we can. Godātie kolēģi, lūdzu, ņemiet vietas, lai varam sākt 20. darba kārtības punktu. So, thank you. Let me... Paldies. Ļaujiet man sākt struktūrēto dialogu ar Valdu Dombrovski, vicepriekšsēdētāju, kurš atbildīgs par finanšu pakalpojumu, sociālo dialogu, kapitāla tirgus savienību valdē. Esat sveicināts šeit. Jūs esat svarīgs viesis mums. Un Šī ir pirmā vicepriekšsēdētāja Dombrovska ierašanās šeit eh, kā komisāram, kurš atbildīgs par finanšu stabilitāti un kapitāla tirgus savienību šogad. Sākumā ļaujiet man ekonu komitejas vārdā apsveikt eh, viņu ar eh, pieņemto likumdošanu, pie kuras strādājam arī mēs un mūsu priekšsēdētājs Gatjērija. Šeit nav paredzēts uh, aptvert visus eh, komisāru portfeļa aspektus, bet uh, mēs mēģinām vienoties par datumu, kad uh, Dombrovska kungs varētu ierasties šeit kā atbildīgais par eiro un sociālo dialogu kopā ar Moskovisī kungu, bet tas šobrīd nav vēl sarunāts. Kā vienmēr, desmit minūtes ievadām, pēc tam jautājuma atbildes Vēl mums sarakstā ir vietas runātājiem, politiskās grupas var pieteikt runātājus, un brīvais mikrofons, ja būs atlicis laiks. Un tālāk, nekavējoties, lūdzu, valdi sāciet savu ievadu. Priekšsarētāji, godāti deputāti, tik tiešām, kā jūs jau norādījāt, šodien ir mūsu pēdējais struktūrētais dialogs vismaz šajā konfigurācijā. Pirms sākt vēlos pateikties jums par lielisku sadarbību pēdējos četru ar pus gadus. Kas attiec uz finanšu sektoru? Bez tam, ka tiek tiešā veidā nodarbināti miljoniem eiropieši, finanšu sektoram ir svarīga loma Eiropas pilsoņu dzīvēm uzņēmumu iespējas e, veikt investīcijas un pieņemt darbā strādājušos ir atkarīgi no finansējuma, kas nāk no bankām un ko nodrošina kapitāla tirgus. Un mūsu stabilitāte ekonomikā ir atkarīga no droša un labi regulētāta finanšu tirgus. Tāpat arī pārēja uz klimata ziņā neitrālu ekonomiku ir saistām ar to, cik sekmīgi mēs īstenosim ilgspējīgu finanšu jomu. Visā šajās jomās esam daudz ko sasnieguši, arī pateicoties jūsu apņēmībai un smagajam darbam. Ar visiem šiem veiksmju stāstiem mēs visi varam eh, droši stāties eh, mūsu vēlētāju priekšā gaidāmajās eh, Eiropas vēlēšanās. Sākšu ar Kapitāla tirgus savienību. No 13 elementiem, ko Eiropas komisija ir ierosinājusi, 11 ir apstiprināti Eiropas Savienības līmenī. Šie sasniegumi ir konkrēti soļi virzībā uz vienotu tirgu kapitālam, kas dos taustāmas iegūmus Eiropas pilsoņiem, uzņēmumiem un ekonomikai. Es vēlos apsveikt komiteju ar neseno vienošanos attiecībā uz Eiropas uzraudzības aģentūru pārskatīšanu, ESA pārskatīšanu. Beres skundze un Karaskungs kā referenti. Paldies par smago darbu. Un nepietiek ar vienotu noteikumu kopumu, ja šie noteikumi netiek vienotā veidā īstenot visās dalību valstīs. Kaut arī mēs būj, bijām cerējuši uz lielāku ambīcijas līmeni, tomēr šī politiskā vienošanās ir eh, pareizs solis eh, virzienā uz uh, uzraudzības konverģence Eiropas Savienībā. Tāpat arī tas uzlabos Eiropas Savienības naudas atmazgāšanas apkarošanas un terorismu finansēšanas eh, ap, apkarošanas uzraudzību. Tāpat es vēlos apsveikt eh, referenti Danat Hībneru attiecībā uz neceno vienošanos vai pārskatītiem noteikumiem par robustāku uzraudzību centrāliem darījumu partneriem. Tāpat tas balstās uz Werner Langen, Emir Refit iepriekšējo vienošanos. Uh, un saistīts ar Keijas Svimbērns un Babets Vinters eh, ziņojumu par CCB atvesošanu un noregulējumu. Tāpat ir bez minētajiem jau deviņi citi CMU priekšlikumi, kas ir pieņemti, pateicoties referendē Annai Sandarē, esam pieņēmuši priekšlikumu par MVU izaugsmas tirgiem, esam vienojušies par jaunu pieeju. Um, eh, Maksāt nespēja pateicoties ekoreferentam Enrikam Kalvē Šambonam kas palīdzēs uzņēmumiem veikt restruktūrizāciju agrīni un e, dos iespēju e, godīgiem uzņēmumiem, e, uzņēmējiem turpināt savu uzņēmējdarbību. Pateicoties Sofija Intveldei, kā referentiem, mēs esam vienojušies arī par Paneiropas personīgos pensijas produktu. Un mēs esam arī īstenojuši jauns pasākums, lai uzlabotu uh, Eiropas Savienības investīciju tirgus, eh, investīciju fondu tirgu, balsoties uz referenta Wolfa Klints darbu. Un uh, esam arī uh, veicinājuši uh, sakto obligāciju tirgu, pateicoties referendam Berndam Lukam. Protams, arī vēl prospektu vienošanās un vērtspapīrošanu. Vēlos arī uh, Um, minēja situāciju saistībā ar pūļu finansēšanu platformu, balsoties uz vienu uh, licenci. Pateicos Ešlijam Foksam un Karolīna Naktigālu kā referentiem. Mēs ceram, ka dalībvalsts drīz pieņems savu nostāju šajā jautājumā un lūdzu ņemiet vērā, ka mēs esam e, veikuši pasākumus, lai ļautu patērētējiem piekļūt e, lētākiem un labākiem maksājumu pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā, pieņemot pārobežu maksājumu regulu. Un par to mums jāpasaka paldies Evai Meidel e, kā referentei. Attiecībā uz ilgspējīgu finansējumu Eh, tad, kad mēs uzsākām šo darbu, nebija daudz tādu, kas ticēja, ka mēs ātri virzīsimies priekš, bet pateicoties Polam Tangam un Nenē Gilu, mēs eh, panācām vienošanos par diviem no trim elementiem. Pirmajā eh, investīciju pārvaldniekiem ir jāatklāj informācija, kā viņi ņem vērā ilgspējīgas problēmas, un otrā Eiropas standarti tiek noteikti zem uh, oglekļa etaloniem. Kas attiec uz mūsu priekšlikumu par ilgspējīgu finanšu taksonomiju, es atzinīgi vērtēju pagājušos nedēļas balsojumu plenārsēdē par labu tam, pateicoties referentam Basam Eikhautam un Sirpai Pietikainen. Šīs balsojums sūta spēcīgu signālu dalību valstīm par nepieciešamību steidzami rīkoties saistībā ar klimatziņā neitrālu ekonomiku Eiropā. Tagad pievērsīšos Banku Savienībai. Mēs e, panācām labu progresu, samazinot riskus un stiprinot eh, Eiropas banku sektoru noturību. Pagājušā gada decembrī mēs panācām politisku vienošanos par banku paketi pēc gariem mēnešiem ar sarežģītām sarunām. Tāpēc vēlos pateikt vēlreiz referentiem Gunaram Hokmarkam un Pēteram Simonam par uh, viņu darbu pie šīs svarīgās riska samazināšanas paketes. Kopā esam panākuši arī svarīgu progresu par uh, sliktiem kredītiem. Vidējais līmenis šiem sliktiem kredītiem Eiropas Savienībā ir samazinājies Eh, līdz 3,3% 2018. gada 3. ceturksnī. Decembrī vienošanās par prudenciālo atbalstu mehānismu eh, palīdzēs šo slikto kredītu līmeni samazināt arī nākotnē, tādējādi palīdzot bankām finansēt Eiropas uzņēmumus, pateicoties līdzreferentiem Estereģa Lange un eh, Roberto Gotjeri. Bet mums ir nepieciešams turpināt darbu šajā jomā, tāpēc es atzinīgi vērtēju jūsu centienus virdo, virzoties uz priekšu pie, darbā pie sekundāriem tirgiem sliktajiem kredītiem, jeb NPL. Un mums ir e, jāturpina šis darbs arī nākamajā sasaukumā. Es arī atzinīgi vērtēju paveikto, balsojot par valstu obligāciju e, balstītiem vērtspapīriem, pateicoties referentam Honas e, Fernandes. Šis parlaments uzņemies vadošo lomu, diversificējot valstu uh, Ehm, pakļaušanu riskam saistībā ar Eiro, valsts un Eiropas banku saistību ehm, mazināšanu. Mēs arī virzamies uz priekšu attiecībā uz eh, vienotu atbalstu vienotajam noregulējumu fondam uh, Eh, kas ir nepieciešams Edis izveidei. Dāmas un kungi, neskaros uz visiem sasniegumiem, ko es jums tikko nosaucu, vēl ir palicis neizdarītais eh, darba apjoms. Pirmkārt, Brexit jau pats par sevi ir izaicinājums Eiropas Savienības finanšu sektoram, un tāpēc mums ir nepieciešams uh, risināt šo izaicinājumu, lai izveidot vienotu kapitāla tirgu. Mums ir nepieciešams stiprināt savu kapacitāti attiecībā uz uzņēmumu finansēšanas avotiem, tirgus infrastruktūru un finanšu tirgus uzraudzību. Līdz ar to es sagaidu, ka darbs pie kapitāla tirgus savienības turpināsies arī nākošajā komisijas pilnvaru termiņā. Tālāk, kas attiecas uz banku jomu, šī nozare ir daudz labākā situācijā nekā saskaroties ar iepriekšējo krīzi pirms desmit gadiem, bet mums ir nepieciešams turpināt savu darbu, lai pabeigtu pabeigtu banku savienību. Esam jau sākuši detalizētu ietekmes novērtējumu procesu, lai e, veidotu e, Bāzeli 3 e, darbu pabeigšanu. Jauns tendences ir arī ietekmējuši finanšu pakalpojumus pēdējos gados, un tas varētu pieaugt arī turpmāk. Uh, Un, eh, lai nodrošinātu, ka Eiropa globāli runā vienotī, mums ir nepieciešams stiprināt eiro valūtas starptautisko lomu, tāpat mums ir nepieciešams pielāgot eh, te, regulējumu saistībā ar tehnoloģisko attīstību. Um, līdz ar to es eh, domāju, ka fintech noteikti nonāks mūsu uh, acu lokā, un mums ir arī finanšu plūsmas e, jāveido, ņemot vērā nepieciešamību veidot klimatziņā neitrālu ekonomiku. Jo straujās klimata pārmaiņas e, ir jāņem vērā, vai arī tās piespiedīs mums to darīt. E, paldies līdz ar to par jūsu uzmanību, apsveicu vēlreiz ar kopīgi paveikto darbu šajos gados, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Paldies, vicepriekšsēdētāji kungs, jūs precīzi iekļāvāties laikā. Tas ir fantastiski un neierasti. Paskatīsimies, kā mums ies jautājumu un atbilžu sadaļā. Tur mums uh, būs uh, eh, 5 minūtes. Pirmais Markus Ferbers, ETP. Paldies, vicepriekšsēdētāji kungs, ETP frakcijas vārdā. Sirsnīgs paldies par lielisko sadarbību pēdējos gandrīz piecos gados eh, jūsu amatā Tad, kad Hilakungs devās projām, jūs pārņēmāt viņa atbildības jomu. Par to vēlos arī pateikties un pateikties par lielisko sadarbību, kas vienmēr ir bijusi no jūsu puses ar Eiropas parlamentu. Man jums ir divi īsi jautājumi. Pirmkārt, dzirdu vienmēr sūdzības, ka īstenojot prips joprojām ir uh, Eh, problēmas saistībā ar uzņēmumu noguldījumiem. Trīs ESA uzraudzību aģentūru vadītājiem jūs eh, pagājuši gadu sūtījāt jautājumus. Izskatās, ka šobrīd eh, ne, nevar vairs iegādāties privātie klienti uzņēmumu obligācijas, līdz ar to produkti, kas ir pieejami klientiem, to skaits ir ievērojami samazinājies, un tas nav kapitāla tirgus savienības interesēs. Vai jums ir e, iespējas e, šo problēmu risināt? Otrs temats mums, diemžēl, ir jāturpina saruna par Brexit. Nesen e, ESMA paziņoja, ka smaga Brexit gadījumā īslaicīgi centrālas caurskatāmības kalkulācijas, piemēram, likviditātes status vai double volume cap aprēķins uh, par situāciju dark pool iekšienē tiks apturēta līdz IT sistēmas tiks rekalibrētas ņemot vērā Brexit. Un uh, šāda iesaldēšana varētu atstāt ar negatīvu ietekmi arī uz pārējo uh, Eiropas Savienības dalību valstu tirgiem. Kā jūs redzat iespēju ierobežot negatīvo ietekmi, uh, ko Brexit varētu atstāt šādā veidā uz dalību valstu tirgiem? Paldies, Markus, vicepriekšsēdētāj kungs. Paldies par šiem uzdotajiem jautājumiem. Sākšu ar pirmo no tiem saistībā ar uzņēmuma obligāciju eh, tirdzniecību prips ietvaros. Kā mēs zinām, ehm, privātā sektora investīcija, caurskatāmība ir svarīgs investoru aizsardzības pasākums, kas palīdz arī stiprināt uzticēšanos finanšu tirgiem, un tie arī bija galvenie mērķi prips regulējumu. Līdz ar to izvērtējums par to, vai attiecīgā privātā investīcija attiecas uz e, prips regulējumu vai nē, tas ir jāveic katrā gadījumā individuāli. Un ir jāņem vērā visus e, parametrus konkrētai privātai investīcijai. Lai noteiktu, kā tā būtu saucama. Līdz ar to nav iespējams ex ante uh, un abstrakti noteikt to, vai dažas kategorijas no privātām investīcijām ir pakļautas prips vai nav. Un tas pats ir sakāms arī par uzņēmumu obligācijām. Dažas obligācijas varētu būt izslēgtas no prips darbības jomas, bet citas varētu būt ietvertas, un tas būs atkarīgs no piemērojumiem līguma noteikumiem un nosacījumiem. Tālāk kā to nosaka regulā. Attiecībā uz prips produktiem, neatkarīgi no juridiskās formas investīcijai, investoram atmaksājumā summa ir pakļauta svārstībām. Faktiskā atmaksājumā summa investoram nav zināma e, līguma slēgšanas brīdī. Katrā ziņā es strādāšu kopā ar ESA aģentūrām, uh, lai nodrošinātu, ka pastāv konsekvence attiecībā uz privāto investīciju veikšanu, tā skaitā uzņēmumu obligācijās, un lai izvairītos no eh, nevēlamām sekām. Mums būs jāvērtē tas, eh, ko darīt ar šādām nevēlamām sekām. Tālāk. Par jūsu otro jautājumu par saistībā ar Brexit. Tik tiešām, kā mēs zinām, pastāv būtisks risks, ka 12. aprīlī apvienotā karaliste var atstāt Eiropas Savienību bez vienošanās. Šāds risks tik tiešām pastāv. Līdz ar to no komisijas puses esam pabeiguši sagatavošanas darbus Brexit bez vienošanās gadījumā. Mēs koncentrējāmies uz jomām, kur pastāv sistēmiski riski finanšu stabilitātei, uh, un attiecīgi arī sagatavojām rezerves pasākumus, tā skaitā arī pagaidu ekvivalences noteikšanu kā vienu no pasākumiem. Bet, protams, um, mēs nevarēsim atrisināt visas iespējamās negatīvās sekas. Būs savi pārāvumi, kas var atstāt ietekmi uz likviditāti, kā jūs norādījāt. Bet tad tirgiem būs jāpielāgojas šīm jaunajām situācijām, un tas ir tas, ko mēs mudinām tirgus darīt jau vairākus gadus, gatavojoties dažādiem scenārijiem, tā skaitā Brexit bez vienošanās scenārijiem. Kaut arī tas varbūt bija mazs risks, mēs e, vienalga aicinājām tirgus dalībniekus sagatavoties šīm scenārijiem, jo daudz kas būs atkarīgs arī no tā, cik gatavi būs tirgi. Un ir arī atsevišķi riski, kas būtu jārisina dalību valstu līmenī, kas būtu jādara pašām dalību valstīm, un es neiešu cauri šim darāmo lietu sarakstam. Kas attiecas jautājumu par ESMA un informācijas apmaiņu caurskatāmības prasībām, ESMA pie tā strādā, tā ir sniegus dažus skaidrojumus, paziņojumus par to, kā tieši viņi ir izcinājuši šo problēmu. Līdz ar to Mēs esam gatavi sadarboties cieši ar ESMA un reaģēt kā nepieciešams. Bet šobrīd viņi e, dara visu iespējamo, lai sagatavotos, tā skaitā sagatavot šo informāciju par caurskatāmību. Paldies, paldies par e, atbildi tālāk no sociāldemokrātiem e, Bereskundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisijas vicepriekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties jums sociāldemokrāta grupas vārdā par šo sadarbības mandātu, kādu jūsu portfelis. Uh, tika paplašināts, un es domāju, ka mēs varējām kopīgi virzīties uz priekšu. Uh, E, finanšu tirgus jau tā bagātai likumdošanai pievienot vēl dažus tekstus. Jūs runājat par pēdējo dosieju, pie kura mēs kopā strādājām, kas ir uzraudzības slēmē iestāžu darba pārskatīšana, un tas, tā mēs atgriežamies pie, pie sasaukuma paša sākuma, kad jūs nācāt klāt ar zaļo grāmatu par kapitāla tirgu savienību, kur es jums norādu, ka nebūs uh, Eh, kapitāla tirgus savienības, ja nebūs uzraudzības. Tas ir darbs, kas ir jāveic paralēli. Jūs saskārāties ar dalību valstu pretestību vēl vairāk nekā to prasītu veselais saprāts. Es neesmu pārliecināta, vai jūsu vai mūsu pēctečiem būs drosme atgriezties pie uzraudzības dosie uh, lēmējiestādēm, bet tomēr nosaukšu divus piemērus iekšējais modelis apdrošināšanā. Visi zina, kā starptautiskā mērogā Bāzeles komitejas ekvivalents IES skata šo modeli. Ko jūs varat atbildēt uz dalībvalstu argumentu par to, ka apdrošināšanā iekšējais modelis daudz labāk tiek pārskatīts nacionālā līmenī? Ik viens daudz maz nopietnas cilvēks nevar to uzskatīt par ticamu. Kā pārvarēt šo šķērsli, vai arī mēs gaidīsim nākošo krīzi, ko ne jūs nes nevēlamies. Mans otrais piemērs. Tas attiecas uz iespējamajām Brexit sekām, kad um, mēs uzstājam uz trešo valstu CCP uzraudzību, bet mēs zinām, ka Eiropas Savienības iekšēnē šeit mēs saskaramies ar pilnīgu bloķēšanu dalību valstu līmenī. Tas rada paradoxālu situāciju un ECB Eh, neva, eh, negribētu veicināt nekādā veidā eh, šo pasākumu relokalizāciju. Un kādu darba daļu jūs atstāsiet savam pēctecim, ja tiešām vēlaties panākt kapitāla tirgus savienību, jo es visu laiku dzirdu, kā Eiropieši vēlas kapitāla tirgus savienību, un tad, kad mums ir beidzot pie tā jāķerās, tad izrādās, ka neviens vairs to nevēlas. Atbilde. Paldies par uzdoto jautājumu. Par SS pārskatu to es minēju jau savā ievadrunā no komisijas puses. Mēs gribētu ambiciozāku pieeju, bet mēs zinām, ka beigās tika panākts politisks kompromiss, un mēs vēl aizvien uzskatām to kā noderīgu solus priekšu, kas uh, piešķirtu esas papildus kompetences, kas nozīmētu uzlabotu jaunas eh, kompetences, tas eh, aptver tādas jomas kā ilgtspējīgas finanses, protams, tas ir tālajošāks nekā trešo valstu CCP uzraudzīšana un eh, mazāk, kad Eh, tas skartu C, Eiropas CCP, mēs labi atceramies šīs diskusijas, bet tad, kad es palūkojos uz laiku mēnesi vai divus atpakaļ, tad piln nebija skaidrs, ka mēs tiktu pat eh, līdz šim punktam. Padomē, mēs esam bez piecām minūtēm, lai pieņemtu uh, lēmumu par pabeigšanu pabeigtu naudas atmazgāšanas sadaļu un atstātu pārējo, bet mēs vēlamies skatīt šo dosieju kopumā viss pakets ietvaros. Jā, protams, var teikt, ka mēs vēl nesam līdz mērķim nonākuši, bet tas bija veiksmīgs pirmais solis tālāk. Par nākošo mandātu runājot, mēs nevaram šeit lemt par nākošās komisijas izvēlēm, bet Es vēlētos, lai nākošā komisija turpina darbu pie kapitāla tirgus savienības, es to sacīju jau ievadvārdos. Tāds mums ir nepieciešams, tas būtu nozīmīgs Eiropas ekonomikai. Kapitāla tirgus būtu ar lielāku lomu, lai finansētu Eiropas ekonomiku, un mums ir jāturpina šis darbs dažādās um, darba dažādos virzienos, taiskaitā uzraudzībā. Tāpēc es neizslēdzu iespēju arī tam, ka nākošā komisija atgriezīsies pie SS pārskatīšanas. Bet tomēr tas um, paliek kā gala lēmums nākošajai komitejai. ECR runātāji nav klāts, tāpēc nākošais ir Ramons Tremosa no LD grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es vēlos pateikties komisijas vicepriekšsēdētājam Dombrovskim par ļoti labo sadarbību, kāda bija šo gadu garumā. E, jūs mums bijāt viegli pieejams, paldies par šo sadarbību. Mēs esam nobalsojuši un apstiprinājuši krietni daudzumu dosiju. Man ir pāris īsi jautājumi. Mēs redzam, kā komisijas priekšsēdētājs runā par Itālijas ekonomisko izaugsmi, jāpaturprātā, ka Itālija ir valsts, kur ir bijis visvairāk primāro pārpalikumu. Tālāk ir valstis, kurai kā Spānija ar ievērojumu ekonomisku izaugsmu, bet saskaņā ar ekonomiskiem datiem vai vairāk nekā viena trešdaļa ņemot vērā lielos valsts tēriņus uh, uh, un Spānijas uh, vairāk nekā 3% de deficītu, mēs es saskatu, tuvojamies ekonomisko krīzi, jo šobrīd tiek iztērēta visa moni, munīcija, un ja iestāsies krīze, tad ekonomikas skaitļi krietni kritīsies, ja jūs sekojat eh, situācijai. Man otrs jautājums skar banku koncentrāciju. Mēs dzirdam daudzus nosaukumus daudzās eh, vairākās dalībvalstīs. Vakar ECB vicepriekšsēdētājs runāja par virskapacitāti šajā jomā Eiropā. Iespējams, ka viņam ir taisnība, tomēr es baidos, ka Atsevišķās dalībvalstīs var parādīties tikai divas, trīs, četras lielas bankas, praktiski visas mazās bankas tiktu likvidētas, un mēs riskējam nonākt pie banku koncentrācijas un arī eh, runājot par MVU atšķirīgām kredītlikmēm, vai komisija ir pievērsusi uzmanību šīm aspektām? Paldies! Atbilde. Par pirmo jautājumu tas uh, vairāk skartu mana portfeļa otro sadaļu, bet tik tiešām, jā, mēs sekojam Eiropas ekonomiskajai attīstībai tāds. Mēs redzam, ka ekonomiskā izaugsme mazinās, sākotnējās eh, prognozes bija eh, tādas kā tās bija, bet pēc pašreizējiem datiem un ziemas prognozēm mēs redzam, ka palēnināšanās turpinās un var pat būt zemāki izaugsmes skaitļi pavasara ekonomiskajā prognozē. Turklāt mēs redzam palēnināšanos samērā daudzās lielajās ekonomikās - Vācija, Francija, Itālija, tīpaši Itālija, tāpat arī apvienotā karalista un Spānija. Un šeit ir jārunā par samērā plašu faktoru, ko esam uzsveruši arī ar dalību valstīm. Šo gadu garumā, kā valstīm ir jāizmanto labie ekonomikas laiki, jo ir septītais izaugsmes gads, lai samazinātu budžeta deficītu un lai valsts parāds atrastos uz lejupējošas līknes. Un ja mēs varam būt kopumā apmierināti ar fiskālo stāvokli Eirozonā, tomēr kopā nav ideāli. Ir valstis, kurām mēs ieteicām izmantot esošo fiskālo telpu ekonomikas stimulēšanai, kas eh, tika īstenots mazākā mērā nekā varētu vēlēties, un ir vairākas valsts ar augstu deficītu uh, un parāda līmeni, un visai lēni tas mazinās, kas rada riska faktoru, kā jau jūs to norādījāt, un mēs sekojam tam ļoti cieši. Tālāk par otro jautājumu runājot par banku koncentrēšanos. Uh, Kā jūs zināt, no komisijas puses mēs um, neparedzam un nenosakām kādu banku daudzumu, kām vajadzētu pastāvēt Eiropas Savienībā vai dalību valstī. Tas ir lēmums kas ir jāpieņem uh, tirgiem un dalībvalstīm, bet mēs uzskatām, ka Eiropas banku nozare ir jābūt uh, diversificētai ar lielajām bankām, ar uh, tām, kas strādā ar globāli konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kā arī mazākām bankām, kas būtu koncentrētas uz vietējiem MVU tirgiem. Un Tā bija daļa no mūsu call for evidence pasākuma, kad mēs vēlējamies iekļaut vairāk proporcionalitātes mūsu banku nozares e, e, regulatīvajos tekstos, lai panāktu to, ka bankas tiek regulētas atbilstoši to riskiem, apjomiem, piemērotā veidā, kas šķiet um, norādītu uz to, ka mēs uzturam Eiropā diversificētu banku sektoru, bet, protams, ir arī atsevišķas piesardzības pasākumi, kā piemēram apvienošanās eh, kontrola no komisijas puses, ja kādas bankas kļūst pārāk dominējošas, šāds rīks pastāv, un mēs arī paturam prātā to, ka banku nozara attīstās, un mēs to diskutējam arī. Uh, Eh, fintechs un Kapitāla tirgus savienības ietvaros arī šeit mēs redzam, kā banku sektors attīstās, finanšu pakalpojumu attīstās un arī konkurence šajās nozarēs tiks saglabāts. Paldies no zaļajiem Svens Gigolds! Paldies, komisārs! Jūs uzņēmāties vadošo lomu pārņemot uh, Lorda Hillamatu, lai veidot ilgtspējīgas finanses. Un pateicoties jums un uh, labai sadarbībai, mēs varam runāt par progresu, bet ir divi vēl nepabeigti aspekti, un es gribētu zināt, kāda šeit ir stāvoklis. Ekomartiems finanšu pro produktiem. Tā bija viena no jūsu ambīcijām, un jūs to paziņojāt savā runā janvārī par to, kad mēs attiecināsim ekomarķējumu eh, finanšu produktiem. Otrkārt, Mēs esam noraizījušies par zaļo obligāciju standārtu. Tehniski darba grupa ir priekšlikumu sagatavojusi, kas ir šobrīd tikai status quo, un tie nav saistoši noteikumi un pat vājāki nekā nozara brīvprātīgi izveidoja par zaļajām obligācijām runājot, un tas kontrastē ar saistošiem noteikumiem Indijā un Ķīnā. Vai mēs sagaidīsim to, kā Eiropa tiks apsteigta pat zaļo obligāciju sakarā citās pasaules daļās, jo mēs no jums sagaidām līderpozīciju nosakot standarts, un šobrīd tehniskā darba grupa ir tikai piedāvājis nesaistošas noteikumus līdz brīdim, kad mums vajadzēs. Uh, sekot citu valstu vadošajai pozīcijai. Mēs sagaidām, ka Eiropa ir zaļajā finansējumā tirgus līderi, un vai jūs ieņemsit uh, eh, drosmīgāku nostāju runājot par attiecīgo deleģēto aktu? Paldies! Uh, okay. uh, for... Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Vispirms ekomarķējums. Tik tiešām mūsu ilgtspējīgu finansējumu darba plānā tas tika paredzēts, un mēs sākām darbu ekomarķējumam eh, eh, privātajiem investoriem. Mēs esam izveidojuši to kopīgajā procesā un saskaņā ar esošiem termiņiem komisijas lēmums eh, par ekomarķējumu finanšu produktiem ir paredzēts uz 20. gada novembri pirmajai produktu grupai. Saskaņā ar esošajiem darbiem tas skars eh, attieksies uz investīciju fondiem un uz uh, apdrošināšanu balstītiem produktiem, jo tie ir, ir ar vislielāko atcauc uz tirgiem, un pēc tam mēs pāriesim pie otrā soļa. Tas būtu saskaņā ar mūsu plāniem, un es atkal gribu teikt, ka mēs nevaram eh, paredzēt, kā rīkosies nākamā komisija. Katrā gadījumā nākošā komisija jau saņems labas iestrādes šajā jomā. Tālāk attiecībā uz Eiropas Savienības zaļajo, zaļo obligāciju standartiem. E, tehniskie eksperti ir sagatavojuši pirmo ziņojumu projektu un ir saņemts aicinājums pēc atgriezeniskās saiknes, kas nobeidzas, eh, kas beidzas rīt. Un balstoties pēc tam uz saņemto atgriezenisko saikni un galīgo ziņojumu, kas ir gaidāms jūnijā, mēs rūpīgi izskatīsim ieteikto standartu un pēc tam pieņemsim lēmumu jau nākošajā etapā. Mūsu vērtējums var būt uh, nebūs tik kritisks, kā šie standarti ir zemāki par jau esošajiem, un um, saskaņā ar viņu, eso, viņu pieeju zaļie standarti būtu balstīti uz tirgu balstītām praksēm, uz uh, zaļo obligāciju principiem un klimatu obligāciju iniciatīvu un tehnisko ekspertu grupa identificē e, prioritāros elementus, izveido spēcīgu verifikācijas un akreditācijas sistēmu, lai stiprinātu e, kredibilitāti un nepieļautu greenwashingu un paredzētu regulāru ziņošanu, paredzētu iespējams pabudinājumus, lai veicinātu zaļo obligāciju emisiju. Tāpat arī e, tas attieksies, u, tas būs arī ietekmi uz Eiropas Savienības taksonomiju, kas ir pilnīgi skaidrs. Un tālāk runājot par deleģētajiem aktiem pašreizajā etapā. Mēs neplānojam deleģētos aktus par zaļajām obligācijām. Protams, mēs varam par to runāt detalizētāk un uh, skatīt, kurš to visvairāk vajadzētu, bet katrā gadījumā mēs lemsim par uh, nākošajiem soļiem pēc tehnisko ekspertu darba grupas galīgā ziņojuma jūnijā. Un tad mēs arī varēsim runāt par to, kuri deleģētie akti un kādi šeit būtu vajadzīgi. Paldies, goja nav klāta, bet Marko Vallī no FDD. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu trīs jautājumi komisāram Dombrovskim. Pirmkārt, risku samazināšana Eiropas banku sistēmā. Mēs koncentrējamies uz kredītriskiem, uz MPL. Un vai jūs izvērtējat tos riskus, kas līdz šim ir mazņemti vērā? Turklāt, um, uh, uzraudzības iestādes to sāk eh, ņemt eh, vērā. Es domāju šeit par otro un trešo līmeni. Eh, un šeit ir runa par atvasinātajiem darījumiem Eiropas bankās. Vai komisija ir iecerējusi kaut ko darīt šajā sakarā un ko īsti? Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums, par ko ir plašas debats Itālijā, kas tā daļa pilnībā no jūsu portfeļa, tomēr gribētu dzirdēt jūsu domas. Tas attiecas uz justīcijas tiesas lēmumu, anulējot komisijas lēmumu, aizliegt starpbanku fondu trūcīgo aizsardzībai Terkas bankas gadījumā. Šāds lēmums bija. Tam sakoja vesela rinda pasākumu, kas skaitēja Itālijas sistēmai e, un e, bija domino efekts, kas skāra Banko Veneto, kas skāra bon Montepaski un citas. Un nedrīkst aizmirst banku Eh, pienākumu finansēt, un šeit mēs runājam par desmitiem miljardu eiro. Tāpēc Itālijā ir runas par e, sūdzības iesniegšanu pret komisiju. Kā jūs vērtējat eh, šīs apsūdzības? Pār pirmo jautājumu par risku samazināšanu Eiropas Savienības banku sektorā mēs koncentrējamies uz abām sadaļām ne tikai uz, ne tikai uz banku, bet arī uz uh, regards... tirzniecības sadaļu. Tas ir aspekts mūsu prioritāšu sarakstā aug, visai augstu. Kā jau es sacīju, ievadrunā mēs esam panākuši labu progresu NPL samazinājumā. Šobrīd tāda ir ap 3,3% viscaur Eiropas Savienībā, bet, protams, MPL e, sadalījums ir visai nevienlīdzīgs pa dalību valstīm. Un vēl aizvien ir vairākas dalību valstis ar visai augstu NPL līmeni. Grieķijā tas tuvojas 40%, Kiprā 30% un šīs būtu valstis ar kopumā visaugstāko NPL līmeni. Taču, ja mēs konkrēti runājam par Itāliju, tad arī Itālija ir samazinājusi savu NPL līmeni ievērojami pēdējo gadu laikā, e, ieskaitot e, šeit sadarbību ar Eiropas komisiju un lemjot pār specifiskiem pasākumiem. Pēdējie dati mūsu rīcībā ir par pagājušā gada trešo kvartālu, kad Itālijas līmenis ir 9,5% e, salīdzinājumā ar agrāko, kas bija 12,5. Un tagad es e, pats sev palabošu Kipras sakarā arī, E, Kiprā šie 32% bija 17. gadā un 18. gada 3. kvartālā tie bija 21%, kas tomēr ir otrs augstākais NPL līmenis Eiropas Savienībā. Tālāk runājot par jūsu otro jautājumu par terkas spriedumu. Um, tiesa ir pieņēmusi lēmumu par komisijas noteikumiem un specifisku gadījumu, mēs ar to iepazīstamies un tā iespējamām implikācijām, bet vienlaidzīgi ir jāprecizē tas, kā Mēs vienmēr esam bijuši atvērti attiecībā pret noguldījumu e, garantiju schēmām, tādām kā Fonto Interbankārio Itālijā, kas varētu iesaistīties um, uz brīvprātības pamatiem. Tas neskar valsts palīdzības jau aspektus un arī bankoterkas gadījumā pēc komisijas lēmuma vai arī bankokā rīģe gadījumā, kas ir ir nesenāks. Tālāk ba Banko Marke un vēl Karife un vēl citām nelielām Itālijas bankām. Tās ir 15. gadā iekļauts noregulējums schēmā pēc Itālijas bankas lēmuma e, noguldītāji vienmēr ir bijuši aizsargāti, un Itālijas lēmējas tādas ir konstruktīvi sadarbojušās ar komisiju, lai spērtu soļus un eh, pasargātu tos eh, cietušos, kuri bija kļuvuši par upuriem nepareizi īsteno uh, izveidotām pārdošanas praksēm. Paldies, komisār! Un no mana kārta uzdot jautājumu, ja ļausiet. Pirmām kārtām. Mēs runājam par visu, kas ticis sasniegts finanšu stabilitātes un sektoru jomā, bet jāsaka, nav jau tā, ka ir tikai panākumi, ir arī tādi dokumenti, pie kuriem darbu nesam paveikuši. Un gribu runāt par kaut ko, kas ir ārpus jūsu kompetenci loku, un tas ir naudas atmazgāšanas jautājums. Jāsaka, šai jomā saņem ārkārtīgi šokējošu informāciju par Danske banku, par Krievijas trojku. Uh, par Azerbaidžāņu instrumentiem atmazgāšanu un tā tālāk. Un vai jūs nesat nobežījies par to, ka tas varētu negatīvi ietekmēt arī finanšu stabilitāti Eiropas banku sektorā? Un te nu man jāveicā, nu, kāda ir jūsu personīgā pieredze? Jūs esat pats no Baltijas valstīm. Un kā šai jomā gūt būtisku uzlabojumu? Un otrs tāds īsāks jautājums. Nu, nu, droši vien, ka mums ir tās labākās bankas šobrīd, bet, nu, šobrīd sāk tautsēmniecības attīstība palēnināties atkal, un zinām, ka šis striktais Brexit arī radīs tālākus ekonomikas šokus. Cik lielā mērā jūs bažāties arī par banku stabilitāti, ņemot vērā šos notikumus, ņemot vērā, ka pēdējos pārdesmit gadus, nu, jūtam, cik ļoti šādi notiku, notikumi var, nu, tā teikt, testēt, likt uz pār, likt, uzlikt pārbaudījumus banku sektoram. First... Uh, Un tātad par pirmo jautājumu. Cīņa pret naudas atmazgāšanu. Jā, nu dien. Esam nobažījušies par nesenajiem notikumiem, turklāt tādu nav maz. Es banku sektorā. Tas, protams, kaitē arī ES finanšu sistēmas reputācijai, un līdz ar to mums no tā visa ir jāmācās. Jāvirzās uz priekšu strauji, pārliecinoši, lai kaitējumu novērstu. Un it īpaši mums te vajadzētu risināt šo neatbilstību starp uzraudzības atbildību ir spēcīgi ES noteikumi, kas vēršas pret naudas atmazgāšanu. Mums ir naudas atmazgāšanas direktīvas, kas ir striktas pēc starptautiskiem standartiem, bet to īstenošana, noteikumu piemērošana faktiski ir nacionālā kompetence. Un tāpēc, mūsuprāt, vajadzētu vairāk kompetences piešķirt Eiropas līmenim. Un tieši to mēs ierosinājām arī kā daļu no sava priekšlikuma par ES uzraudzības iestādes pārskatīšanu. Tātad piešķirt vairāk pilnvaru EBA, lai pārliecinātos, ka sadarbība ir efektīvāka starp dalībvalstu nacionālajām atbildīgajām iestādēm un, attiecīgi, iespējama rīcība eh, nu, gan šai nacionālo iestāžu līmenī, gan nu, šādā veidā. Šobrīd turklāt veicam arī faktu vākšanas mm, pasākumu, lai identificētu iemeslus, cēloņus šiem atmazgāšanas incidentiem. Un šī procesa mērķis ir identificēt tos faktorus, kas ir veicinājuši uh, Um, šo rīcību, un tad, pamatojoties uz iegūto informāciju, centīsimies izvērtīt, kāda papildus rīcība, papildu rīcība ir vajadzīga šim SS pārskatam, ko jau ierocinājuši esam un par ko esam vienojušies. Tālāk. Otrs jautājums par strikta Brexit ietekmi uz tautsēmniecību un attiecīgi finanšu stabilitāti. Pirmām kārtām ir skaidrs, ka šāds striktais Brexit būs ekonomiski ļoti kaitējošs gan Lielbritānijai, gan 27 dalību valstu Eiropas Savienībai. Jo tas, jāsaka, sagraus šīs gadu desmitgadu ilgušās integrācijas, ekonomiskas integrācijas augļus. Kas attiec uz finanšu sektoru, identificētos problēmu jautājumus darba grupā starp ECB un Makrofinlandu kopā ar komisiju un Lielbritānijas valsts kasi, esam šos identificētos jautājumus risinājuši, tātad tos, ko skatījām par sistēmiskiem riskiem finanšu stabilitātei. Esam izveidojuši arī tādu ārkārtas pasākumu kopumu, bet tik un tā. Brexit bez vienošanās nestu līdzi pārtraukumu uzņēmējdarbībā, nu tā teikt, problēmas uzņēmējdarbībā, kā Lamanša kanāla abās pusēs. Un tāpēc arī centrālās bankas šobrīd ir izziņojušas likviditātes pasākumus. Tie ietver arī swap līnijas atjaunošanu starp ECB un Anglijas banku. Kopumā redzam, ka ES finanšu sistēma ir visai spēcīga un spējīga pretoties tādiem ekonomikas negatīviem pavērsieniem, bet, kā jau teicu, uh, Mm, šī, šī negatīvā ietekme būs jūtama šakatā. Bet cerams, ka tas ne, netraumēs e, finanšu stabilitāti. Paldies! E, Jonas Fernandes, sociāla un demokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms pieciem gadiem mana partija, sociāldemokrāti, aicināja mani piedalīties um, E, kandidēt Eiropas vēlēšanās. Tobrīd tas bija sarežģīts lēmums, jo man bija jāatsakās no um, savas darbības privātajā sektorā un jāpieņem visai augsta līmeņa ideālisms, ko atspoguļoja viens no parlamenta uh, deputātiem, kurš teica, uh, un mācies, ka politika nozīmē dzīvot ar frustrāciju. Un frustrācija turpināšā um, arī, arī šobrīd un tagad, beidzot mandātu, es vēlētos jautāt, um, ņemot vērā to visu frustrāciju, ko mēs piedzīvojām Edis uh, sakarā. Kā jūs zināt, parlaments nevarēja panākt vienošanos, un es ceru, ka ne manas politiskās grupas dēļ, bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, to, eh, kāds ir jūsu skatījums uz turpmāko darbu. Pirmdien mēs runājām par ceļu karti, kā virzīt tālāk sarunas, un kā jūs domājat, ka nākošajā sasaukumā mēs varēsim atrisināt daļu no šīs frustrācijas. Nākošais dosie, kuru frustrācija ir nedaudz mazāka, ir. Um, um, valsts parāda titulāru. Uh, titularizāciju. Kā jūs zināt, kā eh, padomēji nav visai liela apetīte pret šo dosie, un es gribētu par abiem šiem dosie runājot, ehm, pārliecināties, ka būs mazāk frustrācija tomēr nekā šobrīd sasaukuma beidzot. Yeah, uh, what can I uh, say? Um... Atbildot uz šiem jautājumiem, es zināmā mērā es jūtu tādu pašu frustrāciju. Par idis runājot, ir bijis ierobežots progress un. Pro, pateicoties sekundārbam, ir sagatavots un referentais Terelangā, 18. gada novembrī ir iesniegts ziņojums, bet, diemžēl, politiska progresa šī dosie nav bijis, un es saprotu, ka līdz vēlēšanam tāda nebūs. Un tas viss neraugoties uz visai ekstensīvo tehnisko darbu, kad mums neizdevās politiski. Um, e, iesaistīties šajā eh, procesā. Labā vēsts ir tā, ka šis darbs nav pilnībā nobloķēts. Šobrīd mums ir augsta līmeņa idīs darba grupa, kura strādā pie, kur strādā padomi un. Protams, mēs neesam vienmēr eh, mierā ar šo starpvaldību pieju Un, ja būtu bijusi agrīnāka konverģence no parlamenta puses, tad mēs būtu varējuši arī aktivēt politiskas diskusijas padomē. Bet tā vai citādi, tā kā mēs ar šo priekšlikumu nācām klājā 15. gada novembrī, ir tomēr bijuši ievērojami pūliņi no ris eh, risku samazināšanai, un mēs uzskatām, ka ir arī laiks, lai pārietu pie eh, risku kopīgas uzņemšanās puses, un es domāju, ka to pabeigs nākošā komisija, nākošais parlaments. Tā varētu būt Eh, es biju sakarā, tas ir vēl viens jautājums, ko jūs pieminējāt, kur tiešām padome nav šo dosieju atvērus. Austrijas prezidentūras laikā tika pieņemts eh, lēmums eh, neskatīt šo komisijas priekšlikumu, bet vienlaicīgi, manuprāt, pozitīvi ir tas, ka ziņojums ir parlamentā pieņemts ekonomikomitejā. komitejā Un, cik es saprotu, 15. aprīlī tas iet uz balsojumu plenārsēdē, kas varēs parādīt to, ka parlaments ir gatavs šo dosie virzīt tālāk. Un tā kā ir diskusijas, tā izskaitā no Edis puses par suverēnu, par valstu ekspozīciju, tad šis būtu pragmatisks veids, kā ar šo jautājumu strādāt. Tāpēc šeit varētu būt zināma atvērtība. Turpināsim strādāt pie tā. Es saprotu jūsu frustrāciju, man ir līdzīgs sajūta šādos iesakarā, bet es domāju, ka mums nav jāpadodas, un es sagaidu arī to, ka nākošajā mandātā šis darbs turpinās. Lielas paldies! No nu, atpakaļ pie tautas partijas Markus Ferbers. Iepaldies! Nu, Nu, tagad, jā, jums par lielu pārsteigumu runāšu par MIFID 2. Bet, nu, tā nopietnāk runājot, komisija taču līdz 2020. gada martam mēs sagatavot um, nu, ziņojumu priekšlikumu par šiem dažādiem MIFID izaicinājumiem. Nu, tagad uh, lasu mājaslapā ESMA, kur viņi saka, ka, lūk, ieguldījums no komisijas puses uh, ar šo ziņojumu, kur tik tur nāca par šiem MIFID aspektiem, uh, varētu tomēr vēl novilcināties par no 6 līdz pat 24 mēnešiem vēlāk tas varētu nākt. Nu, kāpēc tā? Vai jums jau ir kaut kādas sarunas bijušas ar esmu par to? Mm, vai tomēr te nevarētu kaut kādu precizējumu un tomēr mēģināt panākt, ka termiņi tiek ievēroti? Un otrs jautājums, cik tālu pavirzījies uz priekšu darbs komisijā pie šīs tēmas? Nu, ņemot vērā, ka 2020. gada marts jau nebūtu vairs nav aiz kalniem. Paldies! Kas attiec uz jautājumiem par MIFID 2 jānu dienu, 27. martā ESMA publicēja vēstuli, ko tā adresēja komisijai, kur tā Brexit kontekstā ierosināja pārcelt termiņu uz laiku no 6 līdz 24 mēnešiem, uh, at, atsevišķiem MIFID elementiem, kuriem nu, būtu termiņš pienācis faktiski 2020. gada martā. Ko varam šajā kontekstā teikt? Nu, protams, skumji, ka es nedos, nenesīs rezultātus par šiem MIFID ziņojumiem savlaicīgi. Bet arī nenoliedzams ir fakts, ka analīzes piedāvāšana prasa, nu, Nu, tādus eh, normālus apstākļus, un šajā gadījumā vēl nav skaidrības par to, kādas bū, kāda būs šī tirdzniecības ainava pēc Brexit. Un tāpēc šobrīd mēs izvērtējam visus šos novēlojumu priekšlikumus, kas nākuši no ESMA. Jebkurā gadījumā mēs uzskatām, ka ziņojums par konsolidēto jautājumu, par ko mēs esam jau saņēmuši manda nosūtījuši mandātu ESMA, būtu jādod prioritatīvs status, tā lai viņi sniegtu ziņojumu par to 20, 2020. gada sākumā. Paldies! Es un D grupas vārdā Vintrs Skundze. Mums būs tam pāris minūtes arī brīvā mikrofona procedūrā, tāpēc Langen kungs, ja jūs varat iz, izteikties, tad, tad varēsiet to arī darīt. Vintra Kundze. Paldies, priekšādātāji. Uzdošu jautājumu vācu valodā. Jūs esat komisārs, kas atbildīgs arī par eiro un sociālo dialogu, un tātad es te paraugos uz to visu no cita aspekta. Uh, ņemot vērā šo eiro glābšanu šī mandāta laikā, manuprāt, visa šī iejaukšanās nacionālajā suverenitātē un Eiropas pusgada jautājums eh, nu, bija cieši saistīts ar šīm spriedzēm sociālā nodrošinājuma jomā, un Eiropas Savienība šeit tad guva tādu, re, nu, tādu, nu, zaudēja savu retuāciju. Nu, līdz sasaukuma beigām šis sociālais dialogs tā arī uh, nu, netika būtībā panākts eiro stabilizācija un, un taču sociālā Eiropa arī būtu šeit jāsaskaņo ar jūsu jomu. Otrām kārtām, nu pat jau tika teikts, ka tas runājam šeit arī par videi draudzīgām ekoloģiskām investīcijām. Šis jautājums svarīgs ilgspējīgs apkārt nozīmē arī to, uh, ka šeit ir jānes līdzi kaut kā tāda sociālā mm, vēsma kārta aspekts. Un investīcijām baidzētu līdz ar to atspoguļot to, bet mūsu sociāls un demokrāta grupas uzskati ir tādi, ka tas reizēm tomēr nav izdevies. Uh, Eh, cik lielā mērā jūs eh, saskatāt vajadzību pie šī aspekta turpināt strādāt arī nākamajā sasaukumā, vai jūs, prāt, pietiek šī steidzamības sajūta attiecībā uz sociālā nodrošinājuma līmeņa iestrādi eh, ilgspējīgās investīcijās? Paldies! Paldies par šo jautājumu! Un tā tad varbūt vispirms par šo plašāko jautājumu, respektīvi darbu pie sociālās dimensijas šī komisijas sasaukuma lai, mandāta laikā un kas ir tie pavērsienu punkti, kas, manuprāt, minami šajā lietā. Pirmām kārtām, jā, nu dien, šī Eiropas komisija ir pamatīgi strādājusi pie sociālās darba kārtības virzīšanas uz priekšējais līmenī. Varbūt tas galvenais pavērsienu punkts bija Eiropas sociālais pīlārs, par ko tika panākta vienošanās un tam līdzināts arī vairāk tiesību aktu priekšlikumu, ko izstrādāja Eiropas komisija, respektīvi to starp arī priekšlikums, piemēram, par to, ko mēs saucam par sociālā aizsardzību visiem, kur runājam par regulējuma pielāgošanu darba tirgu izmaiņām, darba nu, veidos, formās, tā lai varētu īstenot principu, ka neskatoties uz to, kāda veida kontrakts tiek slēgts, cik tas ir atipisks, vai tas ir pašnodarbinātais, vai, vai kā cita, vai šī giga ekonomika. Nu, katrā ziņā šie darba ņēmēji tik un tā dod savu, da, savu devumu un saņem attiecīgi arī sociālo nodrošinājumu. Un tāpat arī turpinājām uh, strādāt Eiropa, Eiropas pusgada procesa, apmēram 30% visu rekomendāciju, kas tika adresēta specifiski dalību valstīm. Eiropas pusgada koordinācija, ekonomikas, ekonomikas koordinācijas pusgada ietvaros skāra tieši darba tirgu un sociālās lietas. Pagājušajos pāris gados, kad diskutējām par Eiropas ekonomikas politikas prioritātēm, par investīcijām, struktūra reformām, uh, atbildīgu fiskālo politiku, mēs vienmēr uzsvērām arī vajadzību pēc iekļaujošas izaugsmes un ienākumu nevienlīdzības samazināšanas, un tas attiecīgi atspoguļojās arī dzen mūsu valstīm adresētajās specifiskajās rekomendācijās. Tālāk, jūsu otrs jautājums par ilgspējīgām investīcijām. Pirmām kārtām gribētu teikt, ka komisija ir apņēmības pilna raudzīties uz to visu holistiski, ja visaptveroši, ņemot vērā visus ilgspējīgus kritērijus, iestvert šeit visus, um, nu arī tūkšos šos ilgspējīgas attīstības mērķus, kas attiecas uz konkrētajiem uzsāktajiem darba plūsmām, piemēram, pie taksonomijas. Arī šeit, jā, esam izvēlējušies uh, pirmām kārtām strādāt pie vīdes ilgspējības, sākam ar klimatu, jo šajā jomā patiešām ir milzīga steidzamība. Un uh, turklāt jāpild ir arī Parīzes vienošanās mērķi attiecībā uz emisiju samazinājumu. Bet Tik un tā šis priekšlikums ietver arī kaut kādus obligātos sociālos uh, drošības elementus. Esam gatavi izvērst šo darbu un tā teikt attīstīt šos taksonomijas soli pa solim, tātad sākot vispirms ar ekoloģiskumu klimata jomā, bet pēc tam esam gatavi pārmiet arī uz sociālo un pārvaldības jomu. No nu, šai jomā varētu teikt, ka agri, nu, atbilstīgi vērtējumu šo, augstu vērtējumu šo pakāpenisku pieeju, kuri jūs kā komiteja esat izvēlējusies. Un šai taksonomijas jomā Bet jebkurā gadījumā nu, te ir arī iestrādāta skaidra pārskata klauzula, un tas atbilst komisijas pakāpeniskai pieeja par to, ka pakāpenisko šo taksonomiju dažādās jomās varētu izvērst. Lielas paldies, un tad visbeidzot Geralda kungs. Paldies, komisār kungs. Paldies, ka esat šeit. Paldies par prezentāciju. Man vēl tāds papildi jautājums par ilgspējīgu finansējumu taksonomiju. Taksonomijas problēma ir tāda, ka es īsti nespēju uh, um, saprast, kā tad varēs pārliecināties, ka kaut kāds finanšu produkts patiešām atbilst kaut kādiem šādiem kritērijiem. Mēs taču nevaram nopietni cerēt, ka kaut kāda veida šādi produkti tiek nu, no Eiropas nāk ar saņem Eiropas marķējumu un uh, tāpat laikā rada risku investoriem. Nu, parlaments pieņēma ziņojumu bez tādiem skaidriem tālākiem soļiem. Kā jūs kā komisija pārliecināsieties, ka investori tomēr eh, nu, ņems vērā šos komisijas ieteikumus un neīst, ne, ne, neveiks ieguldījumu šādās nedrošās jomās? Jā. Nu, jā, tas ir tāds ļoti komplekss, daudzšķaitņēns jautājums. Varbūt sākšu ar nu, tādu plašāku ainu. Protams, ka tad mēs, veic, kad mēs veicam investīcijas finanšu instrumentos un finanšu produktos, tad tie nes līdz riskus. Dažādus, dažādi finanšu instrumenti ir saistīti, protams, ar dažādiem riskiem. Un tie ir jārisina. Esam izstrādājuši šajā jomā virkni iniciatīvu, cenšoties pārliecināties, ka patērētājs, jeb investors tiek aizsargāts. It īpaši runājam par mazumtirdzniecības investoriem, tātad maziem investoriem šai jomā. Tā, lai te būtu pārskatāmība, skaidrība par riskiem, lai būtu informācija konkrētā finanšu produkta gadījumā. Nu, tas pats attieksies, protams, arī uz ilgtspējīgām, jeb nu, tā sauktām zaļajām investīcijām, jeb investīciju produktiem. Neviens jau šeit nesaka, ka zaļie investīcijas produkti būs bez riskiem. Nē, arī ar tiem būs saistīti riski tieši tāpat, kā tas ir jebkur citu finanšu produktu gadījumā. Tas, ko mēs savukārt eh, cenšamies pārbaudīt šajā gadījumā mm, ar šo taksonomiju un iespējamu ES marķējumu izstrādi, tā teikt, šiem zaļo obligāciju standartiem tā tālāk, ir tas, ka, nu, šis, šī, šī, šī zaļā jeb ekoloģiskā daļa uh, būtu pilnīgi skaidra un identificēta tajā brīdī, kad kāds finanšu produkts nāk tirgū zem nosaukuma, ka tas ir ilgspējīgs vai vidē draudzīgs. Un tā tad jāpārliecās par to, ka šis apgalvojums tiešām ir patiess un investoriem ir pilnīgi skaidrs, kādā veidā šie zaļie aspekti šim finanšu produktam tiek piesaistīti, kā tie tiek panākti. Tas ir tas, uz ko mēs koncentrēsimies šai ilgspējīgā finanšu rīcības plāna eh, darbībā. Mm, Tātad runāsim par to, kāda informācija jāatklāj, kādi ir šie salīdzinošie rādītāji, kas jāizstrādā taksonomijā, bet, protams, ir arī citi risku aspekti, finanšu riski, piemēram, kas savukārt jānosāc ar, ar vispārīgo finanšu regulējumu. Paldies! Nu, un tagad brīvais mikrofons. Pirmais bija Langenkungs, lūdzu. Jā, paldies, vicepriekšādātāji. Jūs jau savā ievad, savos iedvārdos eh, runājāt par visiem šiem eh, jautājumiem jūsu darbības laikā. Jūs, nu, tātad, lūk, esat daudz ko panākuši, un tā ir taisnība. Atceros tagad, ka sasaukuma sākumā tika paredzēts izveidot tādu visaptvarošu vērtējumu par regulējumu bankām. Uh, īpaši raugoties, piemēram, uz starptautisko salīdzināmību un sniegt novērtējumu par mazām un vidējām bankām no vienas puses un lielām bankām no otras puses. ASV to sauc par to teikt, nu, tādu pamata nore, noregulējumu un tad Wall Street, nu, jeb tam lielajiem uh, koncerniem. Nu, cik lielā mērā jūs šeit esat devuši iestrādes nākamajam komisijas sastāvam? Uh, jo komisija jau strādās vēl līdz oktobrim. Vai jūs vēl šīs, šīs darbības ietvaros varat kaut ko eh, piedāvāt, jeb tomēr, eh, nu, varat, nu, tātad vai varēsiet vēl paspēt sniegt šādu kopēju novērtējumu, jūsuprāt? Paldies par šo jautājumu. faktiski mums ir bijis jau šāds novērtējums. Izsludinājām pieteikumu pēc pierādījumiem un tad apskatījām visu šo kopējo regulējošo ietvaru pēc krīzes izveidoto ietvaru, jo jāatzīst, protams, ka tas tika gatavots steidzīgi, uh, cenšoties rēģēt uz šo globālo finanšu un ekonomikas krīzi. Un tātad mums vajadzē, bija vajadzīgs šis skats kopumā, vai te ir kāda neatbilstība, kaut kāda nesavietojamība, pārklāšanās varbūt. Vai kaut kādi iztrūkumi, kādas neparedzētas sekas. Un mēs, jāsaka, uz šādiem pamatiem arī strādājām. un mūsu šo pierādījumu, apkopoto pierādījumu procesu rezultātus mēs, protams, iestrādājām tālākā darbā, piemēram, erikt, em, emit pārstrādāšanā. Tātad tas izpaudās konkrētās sakās. Ko darām šobrīd? viena no, tur, no tādām nākamajām darbībām pēc šīs pierādījumus apkopošanas grasamies pārbaudīt eh, pāraudzības atskaitas un to derīgumu. Tas paredzēts vēl komisijas šī gada darba programmā. Pārsvarā te pievērsīsimies efektivitātei, eh, uzraudzības eh, pārskatu sagatavošanā ES finanšu pakalpojumu jomā. Tad atkal, lai te būtu sistematizācija, lai būtu vienkāršošana šais pārskats sagatavošanas prasībās. Un pašos pamatos ņemot vērā, ka šīs derīguma pārskatas jautājums ir nu, tāda atskatīšanās uz iepriekšējo tad uh, mēs sagatavosim šos darba dokumentus. Tos esam paredzējuši publicēt šī gada trešajā kvartālā, ceturksnī, un uh, pēc tam piedāvāsim arī tālāk kaut kādu veidu priekšlikumus šai vienkāršošanā un sistematizēšanā. Nu, un tas, ko darīs nākamais komisijas sastāvs, nu, tas tad būs atkarīgs no viņiem. Paldies! Derešs kundze. Komisār, jūs ar kolēģi Fernandesu runājāt par Edis dosie turpinājumu. Jūsu priekštecis šajā tribīnē Elke Keninga atzina, ka pareizais ir FDIC amerikāņu modelis eh, un uh, varbūt eh, vidusposma paziņojuma vietā vajadzēja paredz, novēlēt jūs pēc tam kādu radikālāku pieeju. Bet es gribu atgriezties pie Ferberu kungu uzdotā jautājuma pie MIFID pēc Brexit. Jo vai esmā darbosies vai nē, tā jā, vai citā brīdī tā ir viena lieta, bet eh, cits ir jautājums, kā Kāds ir jūsu skatījums uz šo pārskatījumu? Jo AMIF viss tika e, izveidots tād, kād e, Britu tirgus pilnībā bija daļa no Eiropas Savienības iekšējā tirga. Pašreizējais stāvoklis var visu mainīt, un tagad, ja vajadzētu e, ieskicēt vadlīnijas, Brexit ietekmei uz MIFI, tad man šķiet, ka tas ir vairāk nekā tehniskās pārskatīšanas komplekts un kādas būtu galvenās vadlīnijas, ko jūs ieteiktu šai pārskatīšanai, neatkarīgi no tehnis, sagatavotiem tehniskajiem failiem. Uh, okay. On, uh, uh, Edis. Uh. Par Edis, atgriežoties pie šī jautājuma par Edis. Nu, protams, eh, Elkas Kēnigas komentārus es nedzirdēju, bet viņa noteikti par to jau runāja. Bet par saturiski par Edis runājot. Tas ir dokuments, kur progress ir bijis visai lēns. Tāpat laikā ir plaši atzīts tas, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīgi šie trīs pīlāri. Tātad uzraudzība, noregulējums un depozītu uh, apdrošināšana. Domāju, ka šai trīs, pā, trīs pīlāru pieeja arī vajadzētu sekot. Mm, pēc konsultācijām ar dalību valstīm, nu, nākamajam parlamenta mandātam, sasaukumam, uh, nu, uh, būtu iespējas, nezinu, nākt klajā arī kaut kāda veida citu nostāju un panākt beigās politisku vienošanos. Es labprāt esmu gatavs ko tādu izpētīt un, protams, attiecīgi pielāgot arī mūsu priekšlikumu. Zinām, mērā mēs jau ko līdzīgu darījām. Tas šķiet bija 2017. gada rudenī, ja nemaldos, kad mēs nācām klajā ar paziņojumu, kurā izklāstījām komentārs no zāles vai nu pareizā kārtā vai nepareizā kārtā. Tas ir diskutējums jautājums, bet jāsaka, tas bija centiens atbloķēt sarunas padomē. Nu īsti gan jāsaka, tas nenesa rezultātus, jo, kā jau teicu, uh, nu, mēs vienkārši vienīgais pozitīvais, ko šai ziņā varam teikt, ka nav pilnīgi, blo, pilnīgi nobloķēta šī situācija, bet jāsaka, šādi mēs centāmies atbloķēt šo politiskā kompromisu meklēšanas iespēju, un līdz ar to, ja jūsu jautājums ir par to, vai mēs esam gatavi pētīt arī cita veidas pieejas, kas varētu novest pie politiskas vienošanās, tad jā, pilnīgi noteikti. Tālāk. Par MIFID. pārskatīšanu. Tātad MIFID pārskatīšana. Šobrīd mēs gatavojam šo pārskatīšanu, jo ir pagājuši 18 mēneši kopš direktīva ir stājusies spēkā, tātad sākotnējo mācību varam gūt jau esam paredzējuši raudzīties uz patērētāju aizsardzības jautājumiem, tāpat arī dziļāk papētīt to, kā darbojas pašu kapitāla un obligāciju tirgus. Izvērtēsim, vai ir pienācis varbūt laiks izveidot plašāku tirgus pārskatāmību, piemēram, konsolidējot uh, šo jomu, un te tādā gadījumā ESMA būtu šim ziņojumam jādod prioritāte. ASV tirgiem ir šāda veida sadalījums, un mēs varētu to ieviest arī līdzīgā kārtā šeit Eiropas Savienībā. Un arī šī investīcija pētīšanas atsaistīšana no brokeru darbības, e, nu, kā tā ir darbojusies, to izvērtēsim un skatīsimies, vai šī atsaistīšanas noteikumi ir kaut kādā veidā jākoriģē. Esam saņēmuši daudz sūdzības piemēram, no MVU par tieši par šo jomu. Un nu, vienkārši lūk, tad jums tā var dot tādu nelielu ieskatu tajā eh, darbā, kas vēl mūs gaida un ko vēl grasamies veikt šī pārskata rezultātā. Un tad, nu, visbeidzot, tiešām pēdējais jautājums no Tremosas kunga. Paldies! Man jums ir jautājums par lielajām četrām uh, revīzijas kompānijām, jo šodienas Financial Times ir raksts, kur rakstīts, sadaliet lielo četrnieku un lieciet viņiem koncentrēties uz eh, citām lietām. Vēlos zināt jūsu viedokli. Nesen jūs atbildējāt uz manu rakstisko jautājumu, sakot, ka komisija cieši uzrauga revīzijas tirgu un plāno izvērtēt pieņemto likumdošanu. 2000 14. gadā, un jūs sacījāt, ka ir vēl dalība valstis, kas nav pārņēmušas un transponējušas direktīvas. Vai varat uh, kaut ko precīzāk pateikt, vai jūs varat nosaukt valstis, kuras nav vēl transponējušas šo likumdošanu, kas pieņemta pirms pieciem gadiem? Paldies! Labi, paldies par šo jautājumu. Tik tiešām Kas attiec uz lielo četrnieku šim grāmatvedības firmām, nevaru jums šobrīd eh, nosaukt, kāds ir progress eh, regulas transponēšanā un direktīvu tur tā tad ir. Man nav līdzi dati par šī brīda progresu direktīvas transponēšanā. Mēs varam atsevišķi atsūtīt jums aktuālāku informāciju, palūkšu kolēģiem to izdarīt. Šobrīd mēs uzraugam attīstību tirgu. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Tas ir tas, ko varu šobrīd pateikt, bet mēs sagatavosim informāciju un nosūtīsim jums eh, to. Labi, paldies, vicepriekšsēdētāji kungs. Jūs sacījāt, ka tas ir, jū, šis ir pēdējais apmeklējums jums šajā kapacitātē. Varbūt eh, mēs eh, redzēsim jūs šeit citā kapacitātē. Aplausījums. Un mēs arī aktīvi novērtējam deputātu aktīvu līdzdalību. Tagad piecu minūšu pārtraukums un veiksim nelielas izmaiņas pirms turpināt darbu.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

Ehm, Darbie kolēģi, es aicinu bez kavēšanās ķerties pie darba kārtības 21. punkta, kur mēs skatīsim deleģētos un īstenošanas pasākumus, un tā kā. Mm, uh, Eh, priekšsēdētājā piezīmes ir sagatavots Šekspīra valodā, es turpināšu angļu valodā. Mēs runājam par eh, eh, izskatīšanas pasākumiem, uh, un, eh, un tā ekon komiteja piešķir ļoti lielu nozīmi šiem pasākumiem un īpašu interesi izrāda pret par šiem ļoti dažkārt sarežģītajiem un te ļoti tehniskajiem aktiem. Mēs arī redzam, cik eh, nav visai daudz deputātu zāli, un mēs Eh, uzskatām, ka parlaments viens no pienākumiem ir sakot eh, efektīvam un eh, efektīgam uzraudzības darbam, un arī ceram, ka to turpinās nākošais parlaments. Un šodienas diskusijā mēs koncentrēsimies uz īstenošanas pasākumiem direktīvai 209 šķērsvītra 109 EC, lai turpinātu darbu pie esošajiem tekstiem un direktīvām. Šeit daļai ir iekļauti grozījumi arī deleģētajiem aktiem attiecībā specifiskos punktus maksātspējas divu un kapitāla prasību formulējumā. Un pēc nodokļa apmaiņas ar ekonu um, eh, un komisijas vicepriekšsēdētāju par grozījumiem un balsoties uz eh, konsultācijām komisija pieņēma eh, eh, grozīto maksātspēju 2 aktu 8. martā. Un tagad, lai runātu par, šo grozī, par šiem grozījumiem, es sveicu mūsu vidī Merlēnu kungu no FISMA ģenerāldirekcijas un arī Ejopa pārstāvi. Es domāju, ka tagad eh, bez kavēšanās došu vārdu Martenam Merlēnam, kurš izklāstīs diriģētā akta saturu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, labrīt! Kā jūs zināt, maksātspēja divi kļuva piemērojama 2016. gadā vienošanās par maksātspēju divi, kā arī tās īstenošanu prasīja lielu piepūli no nozares puses, regulātoriem un likumdevējiem. Un mēs uzskatām, ka šis darbs nesa augļus. Un ar šī jaunā prudenciālā ietvara izveidi eh, un ieviešanu veicās labi. Nav bijuši būtiski pārāvumi eh, apdrošināšanas tirgū, tomēr eh, maksātspēja diva nāca ar daudziem jauninājumiem un eh, pārskatīšana paredzēta bija 2016, tika noteikti pirms 2016. gada, un 2020. gadā mēs veiksim plašu pārskatīšanu direktīvai, bet šobrīd mēs skatīsim īstenošanas pasākumus. Šī pārskatīšana dod iespēju reaģēt uz atgrieznisko informāciju, kuru komisija saņēma savā aicinājumā iesniegt pierādījums 2015. gadā, kā arī, lai panāktu tālāku progresu kapitāla tirgus savienības izveidā, izveidē. Eh, līdz ar to komisija ir izskicējusi trīs jomas, uz ko koncentrēties šajā pārskatīšanā. Samērīgums pirmkārt, otrkārt neplānotu tehnisku neatbilstību likvidēšana un treškārt um, investīciju šķēršu likvidēšana. Pārskatītā deleģētā regula tika pieņemta komisijā 8. martā. Tur ir iekļauti uzlabojumi salāgošanai starp apdrošināšanas un banku jomas likumdošanas, it īpaši lielāks samērīgums uh, aprēķinot kapitāla prasības, normas, kas ļauj ņemt vērā nesenu attīstību risku pārvaldībā, izmaiņas e, procesā, kā tiek noteiktas bez riska procentu likmes, lai labāk atspoguļot juridiskos principus, un arī tiek aktualizēta kapitāla maksas atsevišķiem riska darījumiem, lai atspoguļotu jaunākos datus. Šīs mētiecīgās tehniskās izmaiņas, mūsuprāt, nodrošinās, ka maksātspēja divi ir aktuālā stāvoklī. Investīciju jomā mēs esam uzlabojuši to, kā tiek skatīts eh, privātais eh, pašu kapitāls un privāti um, izvietots parādi instruments, eh, kas nodrošina to, ka tiek ievērot kritēriju, ko Eiropa minēja savā dokumentā. Pēc iepriekšējā līdzīgas pārskatīšanas gadījuma uh, Eh, pēc vēstules, ko sagatavoja vicepriekšsēdētājs Dombrovskis septembrī, mēs izlēmām iekļaut īpašu režīmu ilgtermiņa kapitālam, kas nebija sākotnēji paredzēts mūsu sadarbībā ar Eiropa. Un eh, tur, tur tiek noteikti zemāka kapitāla maksa 22% apmērā, tādā pat apmērā kā strateģiskās līdzdalības. Uh, Deleģētās regulas projekts tika publicēts eh, labāk eh, regulējuma portālā 9. novembrī, un mēs saņēmām 25 atbildes no ieinteresētajām pusēm. Mēs pēdējās nedēļās esam rūpīgi izskatījuši šos komentārus un esam veikuši neliels pielāgojums mūsu sākotnējiem dokumenta eh, projektam. Pirmkārt, Ir tik izteikti komentāri par kritērijiem jaunai kategorijai ilgtermiņa kapitālam, ir īpaši minimālajam 12 gadu turēšanas periodam un ierobežošanas eh, vai kritērijiem. Lai rēģētu šiem komentāriem, mēs izvēlējāmies eh, ievērojam samazināt minimāls turēšanas periodu prasības uz 5 gadiem un izņemt atsauces uz ring fencing. Otrakārt, mēs atliksim jaunās prasības stāšanās spēkā attiecībā uz dažādu atlikto nodokļu um, um, zaudējumu absorbēšanas kapacitātes spēkā stāšanos 2020. gadam, kas dos uh, papildus iespējas īstenot jaunos prudenciālos noteikumus. Treškārt, mēs izlēmām veicināt preferenciāla režīma uh, izmantošanu nekotētiem parādiem, parādu instrumentiem, kur apdrošinātāji ir veikuši investīcijas kopā ar bankām vai citiem apdrošinātājiem, samazinot pie prasīto paturēšanas ehm, īpatsvaru no 50% uz 20%. Mēs apzināmies, ka tas atstās ietekmi uz svārstīgumu, korekcijām un riska maržu. Uh, Saistībā ar svārstīgumu eh, korekciju mēs atzinīgi vērtējam īstermiņa risinājumu, par kuru vienojās eh, līdz likuma devēja mm, ESA pārskatu ietvaros, un darbs pie robusta risinājuma ilgtermiņam turpināsies kā daļa no 2020. gadā paredzētā pārskatīšana. Par riska maržu mēs saņēmām mm, mm, viedokli no EIOPA, ka eh, kapitāla maksas samazināšana nav pamatota un 2020. gadā paredzētā maksātspējas divas direktīvas pārskatīšana um, skatīs šo jautājumu plašāk. Šī pārskatīšana 2020. gadā ļaus uh, pilnībā padziļināti pārskatīt uh, maksātspēju divi kopumā, un mēs esam šai kontekstā nosūtījuši Eiropā arī aicinājumu iesūtīt uh, padomus, un tas skar 19 dažādas jomas Eh, ietverot arī ilgtermiņa garantijas pasākums, tā skaitā svārstīguma korekcijas, un aicinam arī izteikti ieteikumus, kā labāk atspoguļot apdrošināšanas biznesa ilgtermiņa dabu eh, kapitāla prasībās. Jau 2018. gada septembrī mēs aicinājām Jopa sagatavot atzinumu par to, kādu ietekmi atstās prudenciālai noteikumi apdrošināšanas sabiedrībām uz ilgspējīgiem e, ieguldījumiem saskaņā ar komisijas rīcības plānu ilgspējīgas finanšu jomā. Un mēs arī informēsim par komisijas ziņojumu līdzlikumdevējiem. E, tas notiks 2020. gadā. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, un tagad došu vārdu Justinam Rejam, e, kurš pārstāv Ejopa. Lūdzu, jums vārds arī uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsarētāji, godāti deputāti. Reaģējot uz komisijas pieprasījumu, Eiropa sagatavoja tehnisko padomu eh, par maksātspējas divi deleģētās regulas pārskatīšanu 2017. Eh, gada oktobrī un 2018. gada februārī. SCR standarta formu eh, pārskatīšana ir balstīta uz riskiem un pierādījumiem un atspoguļo iesaistīto pušu viedokli. Mūsu padoms satura priekšlikumus, lai nodrošinātu samērīgumu ietvaram un uh, Eh, Melenkungs jau ieskicēja to, tā skaitā vairākus vienkāršojumus, lai nodrošinātu arī tehnisko konsekvenci. Esam pārskatījuši kalibrēšanu, maksātspējas kapitāla prasībām, tāpat arī ir iekļaut kritēriju, lai varētu identificēt nekotētās obligācijas un aizdevums un nekotētās eh, kapitāla instruments, kas var gūt labumu no atšķirīgām kapitāla maksām un uh, izmantot savu zemāko risku profilu pēc šī detalizētā ietekmes novērtējuma, ņemot vērā finanšu stabilitātu un potenciālu prociklisko ietekmi, mēs atzinīgi vērtējam to, kā komisijas pieņemta regula lielā mērā atspoguļo mūsu tehnisko padomu, it īpaši attiecībā uz nekotētām parādēm. Vēlos eh, izteikt komentārus par četrām jomām šajā regulā. Eh, bez riska risks um, kapitāla risks, um, bezriska procentu likums un svārstīguma korekcijas. Protams, tas veido uh, lielu daļu no mūsu padomā. Sākšu ar uh, procentu uh, likums riska. Tā ir daļa no uh, kopējā apakšmoduļa. Un ir bažas, ka risks nepietiekami tiek ņemts vērā, ņemot vērā to, ka ir iespējams arī negatīvu procentu likmes uh, vai ļoti zemas procentu likmes. Un mūsu ierosinātie eh, priekšlikumi ir viegli, īst, viegli īstenojami, tīpaši ņemot vērā mūsu ierosināto pārējais periodu. Kaut arī mēs eh, ar nožēlu konstatējam, ka eh, mūsu padoms nav precīzi ņemts vērā sākotnēji, tas tomēr tagad pārskatīšanā tiks ņemts vērā. Tagad kapitāla risks Šeit ir paredzēta kapitāla maksas samazinājums ieguldījumiem kapitālā, kur vidējais turēšanas periods ir 5 gadi. Ņemot vērā, ka maksas pēc divi paredz pārskatīt kapitāla maksu ieguldījumiem kapitālā līdz 2020. gada beigām, mēs uzskatām, ka vajag pagaidīt eh, līdz būs pabeigta visaptroša analīze šai 2020. Eh, gadā paredzētai pārskatīšanai pirms veikt kādas izmaiņas. Un kā jau Melenkungs norādīja, Eiropa ir sākus visaptarošu analīzes nelikvīdām saistībām un eh, uz aktīviem balstītām saistībām, lai nodrošinātu, kā tā atbilst prasībām, lai varētu vērtēt nelikviditāti. Tagad pievērsīšos bez riska procentu likmēm. Um, šeit um, maksātspēja divi prasēja jopai aprēķināt šīs uh, procentu likumus kā to komisija prasa īstenošanas aktos. Eiropas aprēķina process no, nu, nodrošina to, ka šīs likmes tiek e, sagatavotas un aprēķinās caurskatāmā, e, pārdomātā, uzticamā veidā. Un mēs izmantojam savus aprēķinos arī Nacionālo kompetento iestāžu palīdzību, kuras nepieciešams. Ir ļoti svarīgi, lai bezriska procentu likmes paliktu objektīvas un tehniski drošas. Mēs saprotam, ka uh, regulas ierosināto grozījumu mērķis ir uh, uzlabot uh, aprēķinu metodiku. Mēs aicinām uh, ņemt vērā praktiskus uh, problēmas un to risinājumus, lai nodrošinātu, ka process ir objektīvs un Visbeidzot, pievērsīšos um, svārstīguma korekcijām. Šeit aprēķins ietver valstī specifiskus uh, palielinājumus, un tas arī ir specifiski atrunāts maksātspējas divu direktīvas deleģētajā regulā. Ikmēneša aprēķinie jopā tiek veikti balstoties uz specifikācijām, kas ir noteikts pārskatāmā, drošā un uzticamā veidā. Mūsu e, iespējas veikt šo aprēķinus e, ir stingri atrunāts e, tehniskajās detaļās. 2018. gada decembrī Eiropā personāls nosūtīja komisijas dienestiem izvērtējumu attiecībā uz atsevišķiem valstīm specifisku palielinājumu iespējamību, kas prasītu grozīt maksātspēju divu direktīvi un tādējādi ierobežotu komisijas iespēju mainīt eh, valstīm specifisku palielinājumu piemērošanu, grozot eh, šo deleģēto regulu. Un tas ierobežo Eiropas spēju eh, piemērot valstī specifisku palielinājumu. Līdz ar to jāsaka, ka Eiropa analizē mm, svārstīguma korekcijas piemērošanu kā daļu no pārskatām paredzēta ilgtermiņa garantija pasākumiem, kas ir prasīti maksātspēju divu direktīvā. Ne, šobrīd jāsaka, ka Jopa analizē iespējamo palielinājumu un sniegs savu tehnisko eh, padomu 2020. Eh, gada jūnijā. Paldies par uzmanību! Paldies! Mēs visi eh, apzināmies, ka mēs esam šobrīd mazajā pārskatīšanā un gaidām lielo pārskatīšanu. Un tagad došu vārdu runātājiem. ETP vārdā es saprotu, ka Markus Ferbers izteiksies. Paldies priekšsarētāji! Kā jau tas tika pieminēts, Eiropas parlaments divos vēstulēs e, Eiropas komisijai pagājušajā gadā norādīja prioritātes šai komitejai attiecībā uz deleģētiem īstenošanas aktiem. Tur bija prasīts riska maržu pārskatīt pirmkārt jau, lai samazinātu otrkārt pielāgot e, kalibrēšanu e, investīcijām ar mērķi nodrošināt ilgtermiņa investīciju uh, drošību un veikt šo svārstīgumu korekciju. No parlamenta ierosinājumiem, ja neskaita uh, sīkus pielāgojumus kapitāla instrumentiem, īsti uh, nekas netika ņemts vērā deleģētajā aktā. Vēlos noskaidrot, kāpēc tas tā ir noticis. Un kādas garantijas jūs varat dot, ka parlamenta vēlmes e, pārskatīšanā tiks pienācīgi ņemtas vērā? Un vai jūs arī apzināties, ka Eiropas parlamentam ir tiesības deleģētos aktus noraidīt? Kas attiecas uz kalibrēšanas pielāgojumu investīcijām, instrumentos, pielāgojot e, šādu kalibrēšanu, runa ir par e, stingru ringfencing Tomēr nekas neliedz to, eh, ka ilgtermiņā, ilgtermiņā ieguldījumi eh, tiktu izmantoti zaudējumu sekšanai no citām darbībām. Uh, Šāds e, elastīguma trūkums praksē noved pie tā, ka kaut arī paši vārdi ringfencing ir izņemti no paša tiesību akta, koncepcija kā tāda var tikt īstenot ilgtermiņa ieguldījuma akcijās. Ir īstenojama ar īpašu sarežģīti un tāpēc kļūst nepievilcīgi kā komisija um, uh, risinās šo sarežģīto situāciju, ņemot vērā, ka ir nepieciešams padarīt uh, šīs ieguldījumus tomēr pievilcīgus. Strādājot pie Kapitāla tirgus savienības komisija 2017. gada jūnijā nāca klajā ar deleģēto tiesību aktu attiecībā uz kalibrēšanas pielāgošanu lai investīcijas infrastruktūrā kļūtu pievilcīgākas. Vai varat mūs jau šobrīd informēt, eh, vai šie pasākumi ir bijuši sekmīgi? Un treškārt, eh, attiecībā uz prioritātēm. Eiropa un komisija abi norādīja, ka viņi koncentrēs uz pārskatīšanu 2020. gadā. Es tad vēlētos noskaidrot, kādas tad ir prioritātes šai lielai pārskatīšanai. Vēlos norādīt uz trim lietām. Pirmkārt, lielāks samērīgums, it īpaši atskaitīšanās un informācijas atklāšanas jomā varbūt paralēli eh, vienkāršai eh, atskaitīšanai CRD un CRR ietvaros sarunās ar padomēm, padomī mēs to esam jau prasījuši. Otrakārt, eh, riska izvērtēšana uzņēmuma darbībai un darbības modelim. Un treškārt, kalibrēšana attiecībā uz pašu kapitāla prasībām kā ilgtermiņa investīcija arī tā skaitā infrastruktūrā, lai tas būtu iespējams. Paldies! Uh, like... Es tad saprotu, ka jūs abi vēlaties atbildēt. Lūdzu. Yes, uh, you, chair. uh... Jā, paldies priekšādātājai. Runājot par 2020. gadu pārskatu prioritātēm, es domāju, ka šobrīd varbūt ir pāragri runāt par to. Šobrīd vēlamies veikt tādu plašu pārskatu, lai pārliecinātos, ka neviens no šiem nozīmīgiem jautājumiem netiek piemirsts, un tāpēc esam, nu tā teikt, izmetuši diezgan plašu tīklu un aicinām sniegt rekomendācijas EIOPA. Protams, viens īpaši svarīgs jautājums Un tas, protams, ir šī pārskata centrā, ir ilgtermiņa garantija pakotnes pārskatīšana, kā jūs labi zināt. Tas arī bija temats dažādām sarežģītām sarunām arī šeit. Un tad tā ir viena no prioritātēm, kas, kad runājam par pārējo, nu redzēsim, kas izrieties no padomiem no Eiropa, kas izrieties no šīm konsultācijām, ko īstenosim. Un tad pēc tam lemsim par mūsu prioritātēm un kādu mācību gūt no visa šī procesa jaunās komisijas sastāvā. Nu, protams, ka mēs tāpat laikā, jā, pilnīgi noteikti ņemam vērā tās prioritātes, kuras nu pati minēja Ferberkungs. Tālāk. Tieši šie trīs pamati jautājumi, ko viņš minēja. Tie tika atspoguļot arī komisijai nostūtītajā vēstulē. Ļaujiet man pēc kārtas tos arī izskatīt. Pirmām kārtām riska mārža. Koncentrējāmies pārsvarā uz kapitāla izmaksām, kas, protams, ir ļoti būtiski aprēķinot riska māržu. EIOPA veica pamatīgu kvantitatīvu analīzi bez tādām e, iepriekš dominējošām idejām par rezultātiem. Un secinājumi, ko izdarīja Jaupa, bija tādi, ka kapitāla izmaksas faktiski ir augstākas par 6%. Un tāpēc Jaupa rekomendēja pieturēties pie pašreizējiem 6% kā rādītāja un nevis palielināt e, kapitāla izmaksu rādītāju un attiecīgi arī riska maržu nu, viens otrs varbūt uzskata, ka tās ir labas vēstis. Tādējādi esam stabilizējuši šo sistēmu. Protams, piekrītam, ka kopumā riska maržas dizains būtu jāpārstrādā, pārskatot maksātspējas divi direktīvu 2020. gadā, un jau esam lūgušai jopu veikt plašu pārskatu par riska maržu šajā kontekstā. Tāpēc, jā, šis jautājums pilnīgi noteikti nav piemirsts. Tālāk par ilgtermiņa pašu kapitālu. Šai jomā esam darījuši daudz ko, lai reaģētu uz prasībām un aicinājumiem, kas nākuši no dažādām pusēm, un jau šobrīd veicinātu mērķiecīgus pārskatījumus, revīziju, runājot par investīcijām pašu kapitālā. Un tad, attiecīgi, 2020. gadā būs šis plašākais pārskats esam arī parādījuši, ka esam uzklausījuši interesēto pušu viedokli. To domāju, ka pēc mūsu dokumentu projektu prezentācijas varējāt konstatēt. Esam būtiski samazinājuši obligāto turēšanas periodu no 12 uz 5 gadiem. Esam atteikušies no atsauces uz ringfencing, jau šo iezīmēšanu. Nu, un, protams, ka uh, tagad nepieciešams rast atbilstīgu līdzsvaru starp uh, kapitāla tirgus mērķiem un šo kopējo vēlmi veicināt pašu kapitāla investīcijas Eiropas Savienībā, vienlaikus nu, radot drošību un aizsargājot politiku, bet, atvainojos, pol, polišu turētājus. Jūs savā priekšā šobrīd redzat nu, visas šīs kaulēšanās, visas šīs līdzsvarošanas darba rezultātus kas mūsuprāt bija nepieciešama, un tāpēc ar šo piecu gadu turēšanas periodu, jāsaka, mēs esam nonākuši pie tās minimālās, uh, minimālās liekšņa tam, kas varētu tikt uzskatīts par ilgtermiņu, un mums bija attiecīgi ļoti svarīgi, lai apdrošināšanas kompānijas nevarētu izmantot savus pašu kapitāla investīcijas, lai sektu zaudējumus kaut kur citur savā bilancē. Tas bija tas atslēga apsvērums šai gadījumā, nu, kā jau teicu, tieši lai aizsargātu depozitu turētājus. Tālāk par šo eh, slaveno um, svārstīguma korekciju. Šai gadījumā mūsu analīze bija tāda, ka izmaiņas valstu komponentē ir jāveic pirmajā līmenī. Tas jādara likumdevējam, un to likumdevējs arī tā nolēma darīt. Bet, protams, ka piekrītam, ka te ir vajadzīga arī tā, tā, vajadzīgs tāds plašāks skatījums eh, svārstīguma korekcijām, lai pārliecinātos, ka tās tiešām praksē atbilstīgi arī darbojas visās valstīs. Un pilnīgi noteikti plānojam eh, to arī īstenot 2020. gada pārskata ietvaros. Paldies! Tas no manas puses viss. Tālākai jau pa pārstāvis, vai jūs arī vēlties izteikties? Nu, varbūt tikai nedaudz par šo pēdējo punktu, respektīvi samērīgumu. Un varbūt tādējādi var nu, sniegt jums nu, tādu atvieglojumu tām bažām, sakot, ka šī prioritāte ir iekļauta šeit tais 19 tēmās, ko komisija mums ir iesniegusi pārskatīšanai maksātnespēja divu direktīvas kontekstā par samērīgumu. Uh, Tā ir konkrēta tēma, kas minēta atsevišķi šai konsultāciju pieprasījumā. Tieši runājot par informācijas atklāšanu un pārskatiem, savukārt mēs tik un tā jau šobrīd sniedzam konsultācijas attiecībā uz pašreizējām pārskatu prasībām, un šī informācija arī kļūs par daļu no 2020. gada pārskata. Tālāk par uzraudzības intensitāti. Nu, piemēram, jautājums par pakalpojumu brīvību, par uzņēmumu dibināšanas brīvību. Uh, par to, kas ir atbilstīgā nostāja šai gadījumā. Nu, tas viss ir daļa no 2020. gada pārskata procesa un ilgtermiņa paškapitāls veidošana. Savukārt izmanto par pamatu to, ko komisija nu pat jau teica, respektīvi, tam mēs saņemam prasību sniegt visaptvarošu analīzi attiecībā uz e, to, kā notiek darbības ar pašu kapitālu. To arī īstenosim attiecīgi. Paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā Es jūs uzrunāšu sociāldemokrātu grupas vārdā. D eh, domāju, ka šeit priekšlikuma līdzsvars nav apdraudēts. Tāpat arī, ka nekāda agrīno iebilžu nebija. Un eh, kā varam uzskatīt, ka šis teksts uh, Eh, virzīsies eh, pa savu ceļu, bija mazā un, li un plānojama lielā pārskatīšanās. Es, pārskatīšana, es gribētu runāt pa lielo. Es domāju, ka šādos gadījumos mums ir jārunā par pārskatīšanas termiņiem, vai tas būtu 20. gads vai 21. kas man šķistu piemērotāks, un par atskaitīšanās uh, apstākļiem un spēkā stāšanos deleģētajam aktam, jo deleģētais akts ietekmēs atskaitīšanos eh, pār otro eh, kvartālu. Vai komisija varētu mūs informēt par eh, to, kāda būs ietekme? Tas vairāk ir jautājums gan komisijai, bet tomēr par lielo pārskatīšanu runājot, manuprāt, ir trīs aspekti mūsuprāt svarīgi, kuri ir jāņem vērā. Jo tā kā mēs eh, mums ir jāatstāj darbs, ko pie kā var turpināt strādāt mūsu pēcteči. Pirmkārt, par ilga termiņu runājot, un pār to, kas tika paveikts ašlēgas sakarā un, uh, un par tekstiem, vai tie būtu taksonomija vai termiņi. Šie ir jēdzieni, kas parlamentam ir būtiski. Otrais jautājums. Un, Šeit es atgriežos pie iekšējā modeļa jautājuma, un tā kā mums vajadzēja atteikties no jebkuras virzības šajā sakarā, tad es redzu, ka pārskatīšanās klauzulā Šis jautājums ir skaidri norādīts un arī eh, atsaucas uz to, ko liela pārskatīšana nozīmē. Es gribētu vairāk dzirdēt par šo sadaļu, par lielo pārskatīšanu, apzinoties to, ka Eiropas Savienība kļūst trauslāka, ja tā neparedz eh, vairāk uzraudzības un kontrolas šajā jomā, taiskaitā tāpēc, ka Eh, prasības pēc skaidrojumiem parādīsies eh, un neatkarīgi no dalībvalstu spēka izmantot iekšējos modeļus, vajadzētu paredzēt efektīvāku kontroli šiem modeļiem Eiropas eh, mērogā Tas varētu būt tikai rodrīgi tiem, kuri vēlas turpināt izmon, izmantot iekšējos modeļus. Tas, protams, ir jautājums komisijai. Paldies priekšsēdētāju un paldies pār pamudinājumu vārdiem attiecībā uz deleģēta aktu saņemšanu parlamentā. Mēs ceram, ka nebūs iebildumu un domājam, ka būsim raduši līdzsvaru tekstā. Tālāk runājot par termiņiem. 20. gada pārskatīšanai. Darbs ir sākts pie tā, un Ejopa ķerās pie šī darba. E, šis temats būs prioritārs komisija 19. un 20. gadā. Nevajadzētu cerēt uzreiz, ka būs leģislatīvs priekšlikums pirms 20. gada beigām, jo šeit ir. Uh, ļoti daudz darām attiecībā uz ietekmes izpēti, un šajā etapā mēs paredzam leģislatīvo priekšlikumu pēdējā 20. gada kvartālā, kas nozīmē, ka būs jāstrādā kopā pie visiem sarežģītajiem jautājumiem. Tālāk par atskaitīšanās jautājumu. Eh, spēkā stāšanās piemērošanas datums būs atkarīgs no tā, kad eh, likumdevējs būtu to izskatījis, bet pa to laiku teksts jau ir pieejams publiski, un tas ir zināms eh, apdrošināšanas kompānijām, kuras var tam gatavoties. Turklāt arī deleģētais eh, akts neparedz nekādas izmaiņas atskaitīšanās šablonos, kas tiks paredzēta tehniskā izpildu standartā eh, vēlākā datumā. Un visbeidzot, par iekšējiem modeļiem runājot, jūs jau norādījāt, ka šis temats ir daļa no 20. gada, un šeit uh, nav tas nav temats, ko mēs e, noliekam pie malas un piekritam, e, piekrītam jums, kā strādājot starptautiskā mērogā. Mums ir robusta modeli iekš, e, iekšējā mērogā, bet mums jau ir bijušas problēmas banku jomā, nevajadzētu, lai šīs problēmas atkārtojas. Un tagad pāris dienas pēc izsa pieņemšanas es varētu pateikt precīzāk, ko mēs darīsim, bet mēs uzskatām, ka pilnīgi noteikti var lietas uzlabot salīdzinām ar nesen pieņemto. Katrā ziņā jūs apzināties uzdevuma uh, apjomu un par zaļināšanu apdrošināšanas sektorā. Oui, euh, kā jau es sacīju ievadvārdos, Ejopā jau strādā pie šī temata, un tas būs viens no pārskatīšanas elementiem 20. gadam. E, varbūt Ferberkungs vēlētos atkal izteikties, bet ja nē, e, tādā gadījumā es neredzu zālē citu grupu grupu pārstāvis. Vreikungs, es jums nedevu vārdu, varbūt jūs vēlējāties kaut ko sacīt. Lūdzu. Um, add, uh, on, on. Jā, tikai papildināt par uh, pieminētajiem jautājumiem. Kas attiec uz būtisko pārskatīšanu, lielo pārskatīšanu un kalendāro grafiku no EOPA perspektīvas, pamatots ieguldījums būs atzinums, ko mēs sagatavosim līdz 2020. gada jūnijam. Protams, mums ir jāiziet cauri konsultatīvam procesam un uh, uh, rezultāts mēs sagaidām uh, e, cerutajā ceruksnī šogad. Kas attiecas uz atskaitīšanos un deleģēto aktu ietekmi uz atskaitīšanos, varu paziņot, ka šodien esam uzsākuši konsultācijas par ierosinātiem grozījumiem tehniskajos standartos. Protams, ar atrunu, ka deleģētā regula joprojām iziet pārskatīšanas periodu. Konsultācija ilgums ir sešas nedēļas, un šāds ilgums ir izvēlēts tādēļ, ka šīs detaļas nav e, būtiskas no pārskatīšanas perspektīvas. Tāpat arī būs par taksonomiju konsultācijas, un tas sāksies 1. jūnijā, ilgs četras nedēļas. Mērķis ir publicēt taksonomiju un tehnisko standartus 15. jūlijā. Tas tad pilnīgi atbilstu iepriekšējiem procesiem un laika grafikam, kā tas ir bijis arī iepriekš. Noslēgumā par zaļināšanu, apdrošināšanā, kā jūs to nosaucat, es varu apliecināt, ka EIOPA sniegs savu pirmo padomu komisijai par ilgspējīgas risku iekļaušanu līdz šī mēneša beigām. Sagatavos atzinumu līdz septembra beigām par ilgspējības faktoru iekļaušanu maksātspējā divi un gada beigās sniegsim arī padomu par īstermiņa skatījumu ietekmi uz ilgspējību. EZA pārskatīšana jums ir arī devusi pilnu mandātu, pilnvērtīgu mandātu šajā jomā. Paldies! Pēc 25 gadiem šajā parlamentā toreiz Ekon devēja par EMAK. Šī noteikti ir pēdējā diena, ko pavadu Ekon komitejā, priecājos pabeigt šo darbu pie deleģētajiem aktiem par maksātspēju divu. Un tā bija laikam īpaša uzmanība no priekšsēdētāja puses ļaut man vadīt eh, komitejas darbu eh, šajā mandātā, noslēgt to. Man bija liels gods un prieks strādāt šajā komitejā. Un mans pēctecis cerams būs tikpat iesaistīts, kā es biju. Tas mums ir svarīgs jautājums. Paldies!